Good afternoon. I would like to propose you. Labdien, es gribētu jūs visu aicināt ieņemt savas vietas, lai mēs varētu sākt darbu. Labdien, saka priekšsēdē, lūdzu, ieņemiet savas vietas. I would like to propose everyone to take... Uh... Gribētu aicināt visus ieņemt savas vietas, lai mēs varam sākt sēdi. Yeah, yeah, yeah. I hate this. I think we can. We, we can. Oh, Matanzano is here. Okay. Thank, thank you very much. Paldies jums. Vēlreiz labdien. Un pirms mēs sāksim izskatīt darba kārtības punktus, vēlos jūs informēt par divām izmaiņām. Pirmkārt, ir tas, ka elektroniskais balsojums, kas ir paredzēts par septīto punktu par Kešmana kunga ziņojumu, tas ir atlikts. Par to balsosim 23. novembrī 2011. gadā. Un koordinatoru sanāksmē pēc mūsu sanāksmes un tika nolēmts, ka attiecībā uz uh, delegāciju braucienu uz Sicīliju Tur visiem ir atrisināts, jo tas bija izdarīts rakstiskajā procedūra, tāpēc, ka bija nepieciešams jautājumu atrisināt ātri. Ja vien jums nav iebildumu, ja vien darba kārtība jūs prati pieņemama, tad mēs varam sākt izskatīt darba kārtības punktu. Taču ir vēl viens informācijas aspekts, un šī informācija ir saistīta ar mūsu braucienu uz Itāliju. Jūs noteikti zināt, ka šis brauciens bija saistīts ar to, kā no dienvidu uh, vidusjūras valstīm, tātad trešo valstu pilsoņi masveidā dodas uz Itāliju, tāpēc bija paredzēts, ka Libi komiteja nosūtīs savu uh, delegāciju. Mēs dodam, dosimies uz Trapāniju ar Agrigento, Lampedusa, Palermo un Mineo. Sicīlijā un dosimies uz turieni no 24. līdz 26. novembrim. Uh, būs eh, četri deputāti no EPP, trīs no S&D, viens no ALDE, viens no Zaļajiem, viens no ECR, viens no GUE un viens EFD. E es ceru, ka jums nav iebildumu. Tad varam turpināt. Nākamais punkts ir trešais. Šeit mēs runājam par 810. 2009. gada regulu, kas tika izdota 2009. gada 13. jūlijā. Šeit paredzēts grozīt šo regulu, un uh, regula ir par kopienas vīzu kodeksu. Mums ir referents Lūis Mišel. Vispirms runās komisijas pārstāvis, skatos, kur ir komisija. Lūdzu, cienījamie komisijas pārstāvji, jūs varētu nākt klajā ar informāciju par komisijas piedāvātiem grozījumiem. Uzklausīsim, un tad būs polijas prezidentūra, un tad mūsu referents. Sākam ar komisiju, lūdzu. You are having the floor, representing the commission. Thank you. Merci, madame la présidente. Um... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir tas gods jums piedāvāt pirmos grozījumus vīzu kodeksā, kas ir spēkā kopš 2010. gada 1. aprīļa. Ir noticis pirmais novērtējums par to, kā ir notikusi šī vīzu kodeksa ieviešana. Šis pirmais novērtējums ar to jūs tiksiet iepazīstināt 2013. gadā, un pēc šī izvērtējuma varētu grozīt vīzu kodeksu. Šodien mums ir daži priekšlikumi, kas gan nesteidzas pa priekšlaikam un it kā neizvērtē to vērtējumu, kas notiks 2013. gadā. Regula ir pieņemta pietiekami e, nesen Mēs redzam un esam atklājuši pirmajā ieviešanas periodā šim te vīzu kodeksam, ka trešais pāns, kurā runa ir par lidostas tranzīta vīzām, eh, ir kļūdaini uzrakstīts. Un tas var radīt pārpratumus šī punkta ieviešanā. Eh, nav ļoti skaidri juridiski atrunāts šis trešais pāns. Eiropas komisija tādēļ vēlas uh, ieviest nelielu korriģendumu vai korekciju. Tā, to nevar vēl uzskatīt par pirmo izvērtējumu, bet vienkārši par nelielu korekciju. Mūsu priekšlikuma teksts ir īsts, tajā ir tikai piecas lapus. Priekšētājs kundze uh, Manuprāt, man vajadzētu jums nedaudz paskaidrot šo te korekciju, lai deputāti saprastu, kam tā kalpo. Tā ir tāda tehniskas dabas korekcija. Teksts ir diezgan sarežģīti lasāms un izprotams, jāsaka, un arī šī priekšlikuma praktiskā ietekme nav tik vienkārši izvērtē. Pirmkārt, gribētu jums atgādināt, ka ir regulas 539, 2001. gads, kurā ir negatīvais un pozitīvais saraksts. Negatīvajā sarakstā ir tās valstis, kur pilsoņiem ir vajadzīgas vīzas, lai iebrauktu Schengenas telpā. Pozitīvais saraksts ir to valstu saraksts, kuru valsts piedrīgiem nav nepieciešama vīza, lai ierastos Schengenas zonā. Tie ceļotāji, kas ierodas Schengenas valstu lidostu tranzītu zonās un tūdaļ pat dodas uz citām valstīm ārpus Schengenas zonas, viņiem nav jāiegādājas tranzītu vīzu, pat ja viņu valsts ir šajā negatīvajā sarakstā. Nu, piemēram, Maroka ir šajā negatīvo valstu sarakstā, bet marokāņi, kas ierodas no Kasablankas Parīzes lidostā, lai pēc tam dotos tālāk uz ASV, ja viņi neiziet no Parīzes lidostas tikai starptautiskajā tranzītzonā uzturas, tad viņiem nav nepieciešama nekāda tranzīta vīza. Šīs negatīvais saraksts nekādi neietekmē viņu ceļojumu. Taču šķiet, ka reizēm drošības apsvērumu dēļ vai nelegālās imigrācijas riska dēļ ir nepieciešams uh, tomēr šādu vīzu piegādāt Eh, arī cilvēkiem, kuri ierodas tikai lidostas tranzīta zonā. Un to mēs arī saucam par specifisku vīzu, par li lidostas tranzītu vīzu. Šobrīd vīzu kodeksā mēs paredzam grozījumu, kurā ir atrunāta šī, šī, atrunāt šī lidostas tranzīta vīza. Un ir sag, sarakstīts arī to valstu saraksts, kuru valsts piedarīgajiem ir nepieciešama lidostas tranzīta vīza, pat ja tās atrodas tikai uh, tranzītu zonā. Runājam par Irānu, Irāku, Pakistānu, Afganistānu, tādām valstīm un to valsts piedarīgiem, kur šī, kuriem šī tranzīta vīza tomēr būs vajadzīga. Šādu sarakstu vēlamies iekļaut vīzu kodeksā. Protams, ir arī izņēmumi cilvēkiem, kas nāk no šīm 12 valstīm. Izņēmumu, kad nav nepieciešama lidosts tranzītvīza. Izņēmums ir gadījums tad, ja šie cilvēki nerada nekādus draudus sabiedriskajai kārtībai vai nevar radīt nekādus nelegālās imigrācijas riskus. Patreizajā piedāvātajā tekstā ir minēts, Piemēram, trešo valstu uzturēšanās atļauju tur, turētājiem nav nepieciešama lidostas tranzītvīza Schengen zonā, jo šie cilvēki ir saņēmuši uzturēšanās atļauju trešajā valstī un tādējādi viņi tiek uzskatīti par drošiem. Nu, piemēram, ASV vai Kanādas uzturēšanās atļaujas turētājiem nav nepieciešama lidostas tranzītvīza Schengenas lidostās. Ja jūs izlasīsiet patreizējo trešā panta redakciju, jūs redzēsiet, ka ir paredzēts līdzīgs izņēmums tranzītvīzes, lidos tranzītvīzes izsniegšanai, arī vēl kādai citai personu grupai. Cilvēkiem, kuriem ir uzturēšanās atļauja vai vīza, ko izsniegus viena no Eiropas Savienības dalību valstīm. Dalība valstis šajā izpratnē ir gan Schengenas zonas valstis, tātad šīs izņēmums neatiec uz apvienoto karalisti, īriju, Kīpru, Rumāniju un Bulgāriju, kas pagaidām nav ieviesušas Schengenas akī. Tādējādi Ja ir kāds cilvēks no šīm 12 īpašā saraksta valstīm, kuram ir uzturēšanās atļauja vai vīza, ko izsniegusi ASV, viņš var izbraukt caur Schengenas lidostām bez lidostas tranzītvīzes. Bet, ja šādas valsts pilsonim, piemēram, ir uzturēšanās atļauja vai vīzu, ko izsniegus apvienotā karaliste, tad gan šāda lidostas tranzītvīza ir nepieciešama. Tas ir vienkārši izskaidrojams. Eiropas komisijas sākotnējā priekšlikumā netika pieminētas dalību valstis, atsevišķi kā Schengens dalību valstis un tās valstis, kas vēl nepiedalās Schengens akī. Mēs esam ieviesuši šos tehniskos precizējumus, pieminot tās valstis, kas pilnībā nepiemēro Schengens akī. Sarunu gaitā šīs te eh, veidojot regulas sākotnējo tekstu 2009. gadā ir pazudis eh, specificējums, ka tās ir Schengenas dalība valstis, ir palikuši tikai Eiropas Savienības dalība valstis. Un tagad mēs šo kļūdu mēģinam labot. Savulaik mēs izstrādājām konsulāro instrukciju un vienotos rīcības noteikumus, kuru izstrādes gaitā pamanījām, ka ir šāds trūkums šīs te instrukcijas ir administratīvas, praktiskas instrukcijas, kas nevar mainīt juridiskos pienākumus un tiesības. Eiropas komisija šobrīd nāk klajā ar šiem tehniskajiem korektīviem pasākumiem, kas vienkārši labo regulas tapšanas laikā radušās kļūdiņas. Tas nenozīmē, ka Eiropas komisija vēlas uh, izslēgt īriju, apvienoto karalistu, Bulgāriju, Kipru un Rumāniju no šīs regulas aptvērumu. Mēs nevēlējāmies teikt, ka šo valsti izsniegtās vīzas vai uzturēšanās atļaus ir mazāk vērtīgas un tam līdzīgi. Nē, komisija nevēlas uzņemties likumdevēja lomu šeit, tā vienkārši vēlas paskaidrot, noskaidrot situāciju regulā. Mēs negribam gaidīt 2013. gadu un vīzu kodeksa īstenošanas uh, aprakstu. Mūsu priekšlikums ir diezgan tehnisks un diezgan sarežģīts, kā jau es teicu. Komisija uzskata, ka ir nepieciešams šāds uh, korektīvs pasākums, lai skaidrāk noteiktu, kam tieši ir nepieciešams lidos tranzītvīs atkarībā no tā, vai šiem cilvēkiem ir izsniegts uzturēšanās atļaus vai vīzes, kurās valstīs. Priekšētais kundze, tas arī ir īsumā viss par šo priekšlikumu. Es labprāt atbildēšu uz jautājumiem, kas šeit varētu izskanēt. Paldies par uzmanību. Thank you very much for. Paldies par šo informāciju. Tagad dodu vārdu Filipam Jasinskam, kas ir padomas pārstāvis, un tad runās Lūja Mišā no Lība komitejas. Labdien, dāmas un kungi! Priekšsēdētāji! Nu, parasti ir tā, kad man ir iespēja runāt ar Lība deputātiem, tad es saku, ka šīs konkrēts priekšlikums no padomes viedokļa ir tehnisks. Parasti tā es saku. Bet šoreiz šajā gadījumā es varu vispār teikt, ka uh, šīs priekšlikums ir absolūti tehnisks, jo pat ja mēs ar mikroskopu skatītos, tur nav vispār politiskās dimensijas. Manuprāt, tas ir ļoti labs grozījums, kas tiek piedāvāts, jo iespēja, uh, ja cilvēkiem tieks atvieglota dzīve, viņi varēs mierīgi iebraukt Eiropas Savienībā. Uh, un izmantot šo tehnisko risinājumu. Manuprāt, mēs varam uzlabot uh, šo cilvēku pārvietošanas iespējas. Un pēdējais komentārs no manas padome, mēs esam divas reizes izskatījuši šo priekšlikumu, un dalību valstis pēc būtības dokumentā neievies nekādus grozījumus, viņiem ļoti patika komisijas priekšlikums, tāpēc es domāju, ka mm, pāris dienu laikā mēs varēsim virzīt jautājumu uz koreper līmeni, un tādā veidā oficiāli to akceptēt. Uh, varbūt būs pavisam nelielas izmaiņas saistībā ar komisijas jau pamanītajiem nelieliem trūkumiem, kļūdiņām, bet principiāli dokumenta saturs vispār netika grozīts. Un dalību valstis padomē neiebilda. Tāpēc esam ļoti gandarīti, ka mums ienāk šās priekšlikums, ko mēs varam tik ātri izskatīt. Paldies! Paldies, un paldies īpaši par jūsu komentāriem. Jūs teicat, ka jums ļoti patīk vīza kodeks, vienmēr ļoti patīkami. Tagad Mišela kungs vēlas tikai teikt, ka, ka rumāņu valodā šobrīd tulkojums netiek nodrošināts, Ļoti atvainojamies, šīs izmaiņas um, tika ieviestas pašā pēdējā brīdī tieši pirms sanāksmes, bet tagad varam turpināt darbu. Un tagad lūdzu Loja Mišel, kas ir mūsu referents. Viņš ir atbildīgs par regulas grozījumiem, tad dzirdēsim komentārus. Paldies! Bien, merci beaucoup. Liels paldies, priekšsēdājas kundze. Es gribētu pateikties komisijai par šo prezentāciju. Šī prezentācija bija ļoti precīza un ļoti precīzi atspoguļo arī grozījumu būtību. Kā jau dzirdējāt, tas ir tiešām priekšlikums grozīt, un, un priekšlikums ir ļoti ierobežots. Ir e, priekšlikums mainīt grozīt vīzu kodeksu, tik tiešām tas ir tehnisks grozījums. E, tas skar tikai lidos tranzītvīzu, attiecīgās prasības sakarā ar to. Un Tāpēc e, šeit nav nekas tāds, kas liktu varbūt modificēt dalībvalstu rīcību. Šeit mēs runājam par grozījumu izdarīšanu groz, šajā regulā. Šeit mēs runājam par trešo valstu e, pilsoņiem, kas e, attiecīgi ir saņēmuši vīzu un šī sistēma nekādā veidā neietekmē Schengens sistēmu. Šeit mēs runājam par valstīm, kas ir konkrēti pieminēta - Bulgārija, Kipra, apvienotā karaliste. Tad šīs valstis ir, vēl, ir valsts, kas vēl nepiemēro Schengens vīzu, bet ir nepieciešams sakārtot lidotas tranzītu vīzu jautājumu. Tad mums atsevišķi jautājums ir par Irākas pilsoņiem. Šeit ir jautājums par ceļošanu caur Bulgāriju bez lidostas tranzīta vīzes iegūšanu. Šī modifikācija ir ļoti loģiska. Šeit mēs neatiecinam to uz tām personām, kurām ir uzturēšanas atļauja vai vīze, jo attiecīgi uh, šīs personas ir atzītas kā tādas, kas neizraisa nelegālās imigrācijas risku. Un no otras puses šis priekšlikums arī samazinās dalībvalstu administratīvo slogu, e, tāpēc es atbalstu šo priekšlikumu un es ļoti ceru, ka mēs vienosimies kopīgi un virzīsim ātri uz priekšu šo jautājumu. No vienas puses tas ir tehnisks jautājums, Un no otras puses tas ir svarīgi, jo šeit ir runa par attieksmi pret cilvēkiem. Um, tāpēc es uzskatu, ka ir nepieciešams iet uz priekšu ātri, un es ļoti ceru, ka mēs panāksim tuvākā mēneša laikā konsensu, tad mēs varēsim tālāk virzīt to padome, un uzskatu, ka mums vajadzētu pabeigt skatīt šo priekšlikumu līdz novembra beigām, lai gada beigās mēs varētu jau ziņot attiecīgi sekretariātam, ka šis jautājums tiek kārtots un ir sākārtots. Tātad jāvirzās priekšu ātri, bet tas nav nekādā veidā saistīts, kā jau teica komisijas pārstāvis, kas neskar vīzu kodeksu pārskatīšanu, jo šeit ir attiecīgs process paredzēts Mēs uzskatām, ka nav nekāda vajadzība bremzēt šī grozījuma pieņemšanu. Es negribu vairs runāt, jo visai ir pateikts ļoti precīzi pirms manīm. Paldies! Thank you very much and we have. Paldies! Un divi deputāti ir pieteikušies izteikties. Somers kundz pirmā. Lūdzu! Vielen Dank, Frau. Paldies, priekšsēdētāji! Mana jautājuma pēc būtības jau ir atbildēta. Eiropas komisijas pārstāvis atbildēs lielāko daļu no maniem jautājumiem. Um, vienīgais, kas mani interesē, kurš tad pieļāva šādu kļūdu, manuprāt, par to būtu jāizdomājas. Skaidrs, ka tajā brīdī, kad tiek ieviesti īstenošanas pasākumi attiecībā uz normatīvo aktu, tad skaidrs, ka praktiski īstenojot kādu normatīvo aktu var izrādīties, ka ir kāda kļūda ieviesusies, bet, manuprāt, parasti vismaz šāda kļūda varētu jau vispār nepieļaut. Tas man interesētu, kurš tad ir vainīgs. Padomes pārstāvis nobeigumā teica, ka viņš ir ļoti laimīgs, ka divas reizes padomi ir izskatījis šo dokumentu, ka viss ir fantastiski. Taču tad viņš teica, ja vien es pareizi sapratu, ka tur bija kaut kas savādāk formulēts. Nē, nē, varbūt es nepareizi dzirdēju. Jā, es skatos, ka uh, uh, padomes pārstāvis skrata galvu, laikam kaut ko es pārpratu, viņš it kā kaut ko teica par citu formulēm, bet varbūt, varbūt tā tas nebija. Bet līdzīgi mūsu referentam es varu teikt, ka, jā, grozījums ir tīri tehnisks, tad iesai šeit būs kādas nopietnas problēmas, taču man ir jautājums komisijai, ja vien es pareizi sapratu papildu tehniskajam grozījumam, ir nepieciešams arī kaut ko svītrot attiecībā. Eh, tas mēs svītrosim norādi uz līgumu par Eiropas uh, ekonomisko zonu. Kāpēc tas ir nepieciešams? Paskaidrot. Paldies. Uzdosim šo jautājumu komisijai. Bet tagad lūdzu Enču kungs. Merci, madame la présidente. Je parlerai français parce que. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāšu franču valodā. Tas eh, tāpēc, ka laikam, ka Rumānija nav pieņemta Schengen sistēmā, un tā iemesla dēļ arī mūsu tulkojums šodien nav nu, nodrošināts mūsu tulki, laikam nav varējuši atbraukt, līdz šejienē viņi varbūt bija spiest atrasties uz robežas. Tas, protams, bija joks, bet ko gribēju teikt? Es gribēju runāt par šīm tehniskām korekcijām. Gribētu teikt kaut ko simbolisku. Mēs uzskatām, ka attieksme pret visām valstīm ir jābūt vienādai. Nedrīkstāt diskriminēt valstis. Arī tās valstis, kas nepiedalās Schengens regulā, tās arī būtu jāņem vērā. Lūk, te ir mācība, kas ir jāņem vērā saistībā ar Bulgārijas Rumānijas pieņemšanu Schengen zonā. E, tas ir jāsaista ar plašāku Schengens pārvaldības jautājumu, un šeit mēs sastopamies ar dubulto standartu divējādu attieksmi. Šajā gadījumā, protams, mēs runājam par parastu grozījumu, tehnisku pielāgojumu, to mēs atbalstam šajā Schengens vīzu kodeksā, protams, ir jāsakārto visas lietas pareizā kārtībā. Paldies, priekšstādātāji! Nu, paldies. Es tiešām ceru, ka šeit nekas tāds ļoti simbolisks eh, nav noticis un nav tā, ka rumāņu tulka kaut kāda īpaša iemesla dēļ nav klāta. Bet tik eh, lūdzu, Žanakus kundze. Yes, um, yes, I also had... Um... Jā, arī man ir vairāki jautājumi, taču... Dečester kungs sniedz mums informāciju un arī padomas pārstāvis. Varu teikt, ka jautājumi ir atbildēti. Līdz ar to vienīgais, ko es varu teikt, ka es atbalstu šo priekšlikumu. Ceru, ka viss būs ļoti labi un ceļotājiem dzīve būs arvien vieglāka un vienkāršāka, taču izmantošu šo, šo iespēju, lai pastāstītu par manu pieredzi, kad es pirms nedēļas no Strasbūras devās, devos mājup Eh, es braucu ar Helsinkiem, un vispār tur nebija tranzīta zonas. Līdz ar to mums vajadzēja iziet no lidostas zonas. Tāpēc um, varu teikt, ka vienkārši lidostās dažreiz trūkst eh, tīri telpu. Nav pabeigts viss līdz galam, varbūt komisija to ņems vērā. Lūdzu, Teofilides kungs. Paldies priekšsēdētāji. Mēlos pateikties komisijai un padomē par ļoti skaidru paskaidrojumu un es varu pilnībā piekrist viņu paskaidrotai procedūrai. Mana valsts Kipra varētu jau kļūt par Schengenas zonas valsti, ja vien mūsu sāla nebūtu sadalīta. Taču varu teikt, ka šīs, šis korģējums uh, varēs situāciju uzlabos, tāpēc arī mūs, mana grupa atbalstīs to. Nu jā, es skatos, ka daudz deputāti to atbalsta, taču tika uzdot arī jautājumi un lūgumi precizēt dažas lietas, tāpēc arī komisija, jūs būsiet pirmie, kas atbildēs, un tad arī padomas pārstāvis. Lūdzu. Oui, merci, madame la présidente. Euh, dab... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt, šis miljonu vērtais jautājums, kurš vainīgs pie šīs kļūdas? Nu, es domāju, nevajadzētu velti zaudēt laiku. Eiropas komisija var teikt, mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumu, un tad lī, normatīvā akta līdzpieņemēji ir darbojušies ar to. Varbūt juristi lingvisti ir kaut ko nedaudz sajaukuši, nu mēs nezinām, kurš tieši ir šo kļūdu pieļāvis. Reizēm tiek runātas, runāts par dalību valstīm šajā regulā, reizēm tiek runāts par Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs esam gribējuši būt konsekventi šajā teksta redakcijā. Uh, Mm, un ieviest tikai vienu jēdzienu, tātad eh, Eiropas Savienības dalību valstis. Es domāju, ka tā ir tīra tehniskas dabas kļūda, tik tiešām nav jēgas meklēt vainīgo. Tālāk šeit tika minēts par atsauci uz Eiropas ekonomisko telpu. To mēs varam svītrot, jo trešajā pantā patreizējā priekšlikumā e, tiek iekļautas visas valstis, kas ir Schengenas zonas valstis, Uh, un arī valstis, kas ir ārpus Schengen zonas Eiropas Savienībā, proti īrija apvienotā karaliste un valstis, kas nākotnē būs Schengen zonas valstis. Tālāk, ja mēs runājam par Schengenas valstīm, tad automātiski tiek iekļauts arī asociētās valsts tādas kā Islande. Uh, Līdz ar to ar šiem te komisijas priekšlikumiem mēs izkaužam nepieciešamību atsaukties uz Eiropas ekonomiskās telpas nolīgumu, jo jēdzienā Schengenas zonas valstis jau ir iekļautas visas tās valstis, uz kurām attiec šis nolīgums. Pieminēt šo te ekonomiskos nolīgumu telpu vai valstis, tas būtu gluži liekvārdīgi. Paldies! Paldies! Un tagad Jasinska kungs prezidentūras vārdā. Paldies, paldies arī Zomers kundz uzdot no jautājumu. Varu teikt, ka mēs to darīsim oficiālā veidā, korpēra līmenī. Bet īstenībā mēs noskaidrojam lietas būtību, runājam arī ar komisiju. Šoreiz mēs runājam par tādu tehnisku koris, korekciju. 10. un 11. preambulas punktā ir runāts par uh, 3, 4 un 4, 2 punktu pievienošanas līgumā tur šādai norādē nav jābūt, jo gal, galu galā tur ir 3, 1 un 4, 1. Tas ir tīri tehniski, viss ir pārbaudīts, tāpēc arī tad, kad es teicu, ka formulējums ir savādāks, tas vienkārši ir saistīts ar pievienošanas līgumu, nekas cits. Tāpēc arī vienīgais, kas ir būtisks, ir pirmais pāns, kas ir priekšlikuma būtība, tur nekas nav grozīts. Lielas paldies! Jā, mūsu referentam ir ko teikt lūdzu. Es pavisam īsi gribu pateikties komisijas un padomas pārstāvjiem, tāpat arī liels paldies tiem deputātiem, kas izteicās un izteica atbalstu šīs korektīvās uh, izmaiņas ieviešanai. Es pavisam drīz Lībe komitejas deputātiem iesniegšu ziņojumu projektu, un to mēs pavisam drīz varēsim kādā sēdē izskatīt. Es ceru, ka novembra beigās to jau varēs izdarīt, tā lai pēc iespējas ātrāk virzīt šo lietu uz priekšu. E, šeit valda konsensus, un tādēļ es domāju, ka šai tehniskajai kļūdai nevajadzētu ilgi pastāvēt mūsu normatīvajos aktos. Paldies! Thank you very much! Paldies! Nu, tad, kad varam pabeigt līdz šī gada beigām referenta darbu, tieši tā kā viņš pats pieminēja. Un tagad varam turpināt darbu. Nākamais darba kārtības punkts ir saistīts ar uh, regulas grozījumiem par Kaliningradas apgabalu un konkrēti Polijas administratīva rajona iekļaušana atbilstīgai pierobežu zonā. Un mūsu referents ir Tianti Filides kungs. Lūdzu, referents jūs esat pirmais, tad komisija, tad prezidentūras pārstāvis un tad diskutēsim. Lūdzu! Thank you, Chair. <clears throat> like the... Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā iepriekšējā uh, reizē arī šis ziņojums ir ļoti saprotams un nav pretrunīgs. Mūsu galvenais mērķis šeit ir uh, atcelt barjeras, lai nekas netraucētu ilgtermiņa saiknēm starp iedzīvotājiem, kas uh, dzīvo Kaļingrads reģionā un Tad 2004. gadā līdz ar paplašināšanos ir eh, radīta šī situācija un tranzīta zona. Tad eh, mēs šeit runājam par vietējo robežu satiksmi. Mums vajadzētu definēt eh, attiecīgās pierobežas atbilstīgās zonas. Un priekšlikumā mēs piedāvājam izdarīt grozījumu regulā, ļaujot visiem Kaļiņgradas reģionu vai oblasts iedzīvotājiem, kas dzīvo pie polijas robežas, uzskatīt visu šo zonu kā atbilstīgu elastīgo pierobežas zonu, lai mēs izvairītos no fragmentēšanās administratīvās atlīma jomā, lai nodrošinātu, ka šī reģiona iedzīvotāji var viegli pārvietoties pār robežiem, lai nevajadzētu pilnībā izpildīt pilnīgi visas vīzas iegūšanas prasības. E, šis priekšlikums ir saskaņots ar citām institīvām, tas viss, lai veicinātu Kaļingradas iedzīvotāju kustību. E, šeit Eh, mēs atvieglojam procedūras ar tranzītu dokumentiem. Šeit mums jāatsaucās arī 2007. 7. gada līgumu vīzu režīmu atvieglošanas ziņā. Mūsu mērķis ir izvairīties no Kaļiņgradas un Kaļiņgradas reģiona iedzīvotāju marginalizēšanas. Es piedāvāju izskatīt šo grozījumu vairāku iemeslu dēļ. Vispirms, uh, Mēs um, veicināsim cilvēku mobilitāti, kas dzīvo vienā rajonā. Otrkārt, mēs stiprināsim arī labas kaimiņu attiecības starp Eiropas Savienību un um, blakus esošiem valstīm. Un tad mēs dosim arī savu ieguldījumu plašākās labklājības zonas um, radīšanā, kur, kur robežas arī stiepjas pāri uh, Eiropas Savienības robežām. Un šeit grozījuma iesniegšana mums nav paredzēta. Lielas paldies! Tagad es gribētu dot vārdu komisijai. Paldies. Es izteikšos ļoti īsi. Es varu tikai apsveikt šo rezolūcijas projektu. Un es piedāvāju atbalstīt komisijas priekšlikumu, varētu vēlreiz apliecināt komisijai, ka mēs tiešām uzskatām eh, šo par tādu vienreizēju gadījumu, ka šis gadījums nav precedents, eh, kas tiks izmantots kā paraugs līdzīgos gadījumos. Priekšsēdētāji, liels paldies! Tagad eh, Jasīnska kungam vārds no prezidentūras puses. Eh, paldies priekšsēdētāji, godājumiem parlamenta deputāti. Šeit eh, varbūt jums šķitīs īpatnēji, ka es runāju jau otro reizi, vēl vairāk apmulsināšu jūs, ka arī visi nākamie punkti ir mana atbildības zonā, kurus mēs šodien skatīsim šajā komitejā. Bet atgriezīšos pie Kaļiņingrads. Gribētu paskaidrot jums situāciju. 27. oktobrī padome sāka, gandrīz vai sāk izskatīt šo jautājumu ministru līmenī. Un esmu ļoti gandarīts šeit, es pārstāvu gan prezidentūru, bet pārstāvu arī Polijas delegāciju. Mēs esam ļoti gandarīti ar šo priekšlikumu, mēs gandrīz vai saņemam visu delegāciju atbalstu. Mēs sastapāmies ar sapratni ministru līmenī valdīja izpratne, ka tiešām mēs varētu atvieglot ceļošanu tiem labticīgiem ceļotājiem, kas varētu izmantot šo instrumentu ceļojot pierobežas situācijā. Es gribētu deputātu ievērību vērst uz sekojošo. Te, te ir divas dokumentu uh, Eh, pakotnes, kas ir ļoti svarīga šajā sakarā un par ko tik runāts arī padomē pēdējos mēnešos. Vispirms ir jārunā par deklarācijas, kopīgas deklarācijas projektu. Iepriekšējā nedēļā komisija un padomu vienojās par to, un šajā kopīgajā deklarācijā ir ļoti skaidri pateikts tas, ka šis ir ārkārtas gadījums, tas ir bezpre, bezprecedenta gadījums. Un mums vajadzētu īpaši uzmanību pievērst procedūrai, kā tas darbosies. Mums ir jāizstrādā ļoti spēcīgs atskaišu mehānisms, un tas ir ļoti svarīga šī risinājuma sastāvdaļa, par kuru vienojās dalība valsts un komisija. Tad šajā risinājumā ir arī otra daļa, kas ir politiska. Šeit ir jāatsaucas uz kopīgo deklarāciju no polijas delegācijas puses. Polija saka tajā, ka principā Polija ir gatava rīkoties plašāk, rīkoties plašāk nekā noteikti 2006. gada regulā par attiecīgo ceļošanu pierobežu zonā. Mums jāvērš īpaša uzmanība, ka šāda veida pielietojuma paplašinājums netiek uzskatīts par kaut ko pretrunīgu, ka šeit ir cilvēki, kas ir atbildīgi par migrāciju, par ceļošanu un uh, cilvēki, kas nodarbojas ar šo jautājumu izskatīšanu, sapratīs un zinās, ka tas ir ārkārtas gadījums, nevis regulāra parādība. Tagad esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, un ja jums ir kaut kas, kas nav skaidrs, es labprāt jums paskaidrošu. Priekšsēdētāji, liels paldies! Tālāk dodu vārdu nākamajam runātājiem. Lūdzu. You have the floor. Yeah, Mr. Chair. Thank you. Uh, I didn't understand that. Paldies. Es nesapratu, ka jūs devāt vārdu man, bet um, es esmu ēna referents no Aldis grupas. Es vispirms gribētu pateikties referentu kungam uh, par um, paveikto darbu, kas ir paveikts ļoti labi, lai gan šī tēma ir diezgan tāda konkrēta. Uh, Tad šīs paplašinājums attiecinājums uz Kaļiņgrads noteiktu rajonu un arī Polijas rajoniem, iekļaujot to atbilstīgajā pierobežu zonā, tas būs ļoti svarīgi ne tikai e, šim reģionam, bet arī plašāk. Es domāju, ka šeit mums ir tāda reāla politiska pieeja šim gadījumam, un tāpēc tas būtu jāatbalsta. Jāatzīmē, kā pozitīvais, ka sagatavošanas periodā mums bija ļoti laba sadarbība, tā rezultātā es varu uh, dot tādu pilnu atbalstu šim ziņojumam un nekādu grozījumu no mūsu puses nebūs uh, iesniegti pusatilkungs. Lūdzu, paldies priekšsēdē. Arī Tautas partijas grupa atbalsta šo ziņojumu, arī atbalsta referenta darbu. Mēs uh, pilnīgi piekrītam, ka šeit ir viens miljons iedzīvotāji, kas dzīvo Kaļiņingradas apgabalā un ka vajadzētu izvairīties no šo cilvēku izolēšanas, tāpēc mums vajadzētu atbalstīt šo priekšlikumu. Uh, pat uh, vēl, jo vairāk ņemot vairāk, arī polijas delegācija to atbalsta. Paldies, Ždanoks kundze. Uh, very short. Izteikšos ļoti īsi. Tā kā esmu paudusi jau savu viedokli. Tad, kad mēs pirmoreiz runājam par šo jautājumu, mūsu grupa pilnībā atbalsta šo priekšlikumu un delegācijas sastāvā ar Krieviju mēs apmeklējām šo rajonu, redzējām, kā situācija ir uz robežām. Šis priekšlikums palīdzēs atrisināt daudz problēmas. Lielas paldies tiem, kas inicijēja šo jautājumu. Priekšsēdētāji, liels paldies. Ja citu komentāru nav, tad es domāju, ka mēs varam iet tālāk faktiski ir tādi jautājumi netika uzdot, kur nepieciešams ir atbildes. Tālāk nākamais. Jā, bet šeit ir arī jāatzīmē termiņš grozījumu iesniegšanai 9. novembris trešdiena, pusdienas laiks. Un nedrīkst iesniegt grozījums AT4AM formātā. Šie grozījumi būtu iesniedzami sekretariātiem tikai Word formātā tad balsojums notiks novembra beigās, un mēs gribam izskatīt šo jautājumu decembra plenārsēdē. Tāds ir mūsu plāns, un tagad mēs varētu pāriet pie nākamā jautājuma, kas ir piektais punkts. Tas um, ir ziņojums par ēst pilsonību, likvidējot šķēršus ēst pilsoņu tiesību īstenošanai. Mūsu referente ir Ždanokas kundze. Es gribētu dot vārdu Ždanokas kundzei. Vai jūs varētu lūdzu apkopot savu ziņojumu? Čie. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jūs redzat, tas ir Libe komitejas atzinums. Mēs attiecīgi komentējam no savas puses eh, ziņojumu, ko sagatavo lūgumrakstu komiteja eh, tā ir sakrits, ka es esmu arī lūgumrakstu komitejas locekli. Un es esmu ēnu referente Valjans kundzes ziņojumam par šo jautājumu. Tātad no savas politiskās grupas es esmu ēnu referente, un šeit es esmu arī atzinuma autore. Es ļoti ceru, ka mūsu sadarbība būs laba un auglīga, un ka mēs varēsim arī prezentēt kādus ļoti vērtīgus ierosinājumus. Es varbūt sākšu ar šo atzinumu. Atzinumā ir seši punkti, un es sākšu ar pēdējo punktu, kur ir rakstīts, ka komisija nav pietiekami aktīvi vērsties pret pilsoņu tiesību pārkāpumiem. Mēs uzskatām, ka šie pilsoņu tiesību pārkāpumi nav pietiekami labi izanalizēti, tāpēc mēs aicinam komisiju rīkoties aktīvāk. Bet kādā virzienā vajadzētu rīkoties aktīvāk? Viens no šādiem virzieniem būtu tāda problēma, kas ir saistīta ar pārvietošanās brīvību. Šeit trešajā punktā es par to rakstu. Un tā trešajā punktā mēs paužam bažas um, par to, ka esošā direktīva tiek īstenota nepilnīgi, tīpaši šeit eh, nepilnīgi tiek īstenota brīvās pārvietošanās direktīva. Tas savukārt izraisa veselu rindu problēmu saistīt ar pārvietošanās brīvību. Tādējādi iedarbežojot eh, Eiropas Savienības eh, pilsoņu tiesības, mēs aicinam šo direktīvu visu akī kopumā precīzi un pilnībā transponēt un piemērot. Tad nākamā arī ļoti svarīga svarīgā problēma ir balsošanas tiesību izmantošana, tiesības vēlēt. Mēs zinām, ka Eiropas Savienības pilsoņi, kas dzīvo kādā citā dalībvalstī, teorētiski šiem pilsoņiem ir tiesības piedalīties vietējās un Eiropas vēlēšanās, bet joprojām ir vesela rinda problēma. Tieši ar šo tiesību īstenošanu un mēs pasvītrojam, ka joprojām ir ļoti neliels Eiropas Savienības pilsoņu skaits, kas izmanto savas tiesības vēlēt. Ja viņu uzturēšanās valsts nesaskam, nesakarīt ar valsts piedarības valsti. Šeit ir vesela rinda problēma, mēs tās apzināmies. Mēs zinām problēmas, ka tieši šo tiesību izmantošana sadurs ar tehniskiem un birokrātiskiem šķēršļiem. Tāpēc mēs atkal vēršamies pie komisijas un pie dalībvalstīm, uzskatām, ka vajadzētu veicināt eh, iesaistīšanos vēlēšanās dalībvalstīs. Vēl viena problēma, kas arī saistīta ar šīm pašām tiesībām, ir bezvalstnieku, tātad bezvalstnieku tiesības ir cilvēki, kas pastāvīgi uzturs dalībvalstīs, un šeit ir grūtības atkal ar tiesībām vēlēt. Un tāpēc mēs aicinam Eiropas Savienības institūcijas, arī dalībvalstis sakārtot eh, šo jautājumu trešo valstu valstsviedrīgie, kas pastāvīgi uh, uzturas eh, Eiropas Savienībā, šo cilvēku tiesības būtu jāpielīdzina Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām. Šai ziņā mēs aicinam dalībvalsts pilnībā īstenot arī starptautisko organizāciju rekomendācijas, kas attiecās uz šo jomu, tieši, ka vajadzētu saskaņot šīs tiesība normas starp šīm cilvēku grupām, it īpaši liekot uzsvaru uz tiesībām vēlēt pašvaldību vēlēšanās Un vēl viena rekomendācija, kuru mēs arī esam iekļāvuši tieši piektajā punktā ierosinājumos. Mēs uh, uzsveram, ka ir jābūt tiesībām iegūt konsulāro aizsardzību. Tas ir tādā gadījumā, kad Eiropas Savienības pilsoņiem ir nepieciešamība iegūt šādu konsulāro aizsardzību un kad konsulārās pārstāvniecības attiecīgajā valstī nav. Proti tās attiecīgās valsts konsulārā iestāde nav atrodama šajā konkrētajā valstī, tad vajadzētu piešķirt iespēju griezties pie citas valsts konsulārās iestādes un iegūt aizsardzību no citas valsts iestādes. Lūk, tādi ir galvenie ierosinājumi, ko mēs esam ierosinājuši Libe komitejas atzinumā. Mēs uzskatām, ka ar šiem ierosinājumiem vajadzētu papildināt eh, ziņojumu, kuras autori ir lūgumrakstu komitejas kolēģi. Paldies! No, Tagad mums ir laiks komentāriem un jautājumiem Zomers kundz pirmā. Paldies priekšsādātā. Man ir daži komentāri par šo ziņojumu. Un Varu teikt, ka jautājums jau vispār ir par Eiropas Savienības pilsonību un par to, ka ir nepieciešams samazināt šķēršļus Eiropas pilsoņu tiesību īstenošanai. Tad vēlreiz uzsveršu Eiropas Savienības pilsoņiem. Tāpēc, manuprāt, otrais punkts šeit ir absolūti nevietā, jo šeit jūs runājat par nepilsoņu tiesībām. Manuprāt, šeit nav nekādas saiknes ar to, kāds temats tiek izskatīts. Un tad beigās, nobeigumā ir runāts par to, ka ir trešo valstu piedarīgie un par to, ka arī viņiem ir jābūt tiesībām īstenot tādas pašas tiesības, kā ir ap savienības pilsoņiem. Manuprāt, to vispār nevar dabūt gatavs ļoti bīstami. Vēl viena lieta, trešais punkts šeit runāt par to, ka pauž bažas par spēkā esošo direktīvu, jo īpaši brīvās pārvietošanas direktīvas neefektīvo piemērošanu, jā. Bet tad vēl pie reizes varam kaut ko iekļaut arī par uh, pakāpojumu direktīvas slikto īstenošanu, bet, nu, īstenībā mēs šeit nerunājam par tādām lietām. Vēl viena lieta. Šeit runāts par to, ka Eiropas Savienība un e, dalību valstis uh, rūpējas par to, lai uh, Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo citā valstī, lai viņiem būtu tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās. Manuprāt, es nezinu, ko vispār teikšu, ja teiks komisija. Manuprāt, tās ir pašvaldības, kas organizē šādu veidu vēlēšanas. Varbūt tas kaut kas tiks mainīts. Sestajā punktā. Uh, manuprāt, nav precīzi. Vai nu konkrēti šeit jārunā ar konkrētu piemēru, vai arī vienkārši tā nosodīt komisiju, un tas nebūtu pareizi. Paldies! Thank, thank you very much. Paldies, Zomers kundze. Ir pieteikšies vēl vairāk runātāji Ilčev kungs, viens no tiem. Viņu aicināšu izteikties pirmo. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es runāšu kā Alde grupas ēnu referents. Pirmkārt, gribētu pateikties atzinuma autorei Ždanuks kundzei par paveikto darbu. Es gribētu atzīmēt vienu no daudziem svarīgajiem punktiem šajā atzinumā - trešo punktu. Nu, pirmkārt, apmēram 25% no visiem lūgumrakstiem, ko mēs šeit parlamentā saņemam, ir attiecināmi uz problēmām, kas saistīti ar brīvo iedzīvotāju pārvietošanos. Domājams, ka tuvāko mēnešu un gadu laikā to skaits nemazināsies. Šogad, piemēram, pilsoņi aizvien vairāk un vairāk sastopas ar problēmām. Tas ir tādēļ, ka netiek ieviestas regulas un direktīvas pienācīgā kārtā. Mums Mums ir jāaicina Eiropas komisija kontrolēt eh, ļoti rūpīgi to, kā valstis ievieš šīs direktīvas. Es domāju, ka šī ziņojuma tapšana ir ļoti labi iespēja mums eh, palīdzēt komisijai intensificēt šo darbību. Dažas dalībvalstis izturas tā, it kā brīvās pārvietošanās direktīva vispār nepa nepastāvētu viņām tā it kā nav jāievēro. Krīzes apstākļos dalību valstīm ir jābūt ļoti proaktīvām pamatiesību un brīvību īstenošanā, jo tas ir pamats mūsdienīgai civilizētai sabiedrībai. Diemžēl to mēs praksē neredzam. Mēs redzam, ka Eiropas Savienības dalību valstis nerespektē pilsoņu tiesības. Šis ziņojums ir kā tāds ļoti spēcīgs brīdinājums signāls. Otrkārt par romiem. Šobrīd mums ir nacionālās stratēģijas par Romu jautājumos, bet tomēr tas jautājums, kas nepazūd no Eiropas Savienības darba kārtības. Dzīvokļu piedāvāšana, izglītošana šai minoritātei ir nepieciešama, un tāpat arī nepieciešams sociāli iekļaut Romu bērnus. Tas ir ātrākais veids, kā viņus integrēt sabiedrībā, visu šo minoritāti. Ziņojums eh, sniedz vairākus brīdinājumus. Viens no tiem ir tāds. Romu jautājums ir jāatrisina pozitīvi, un tas tiks izdarīts tad, ja manis pieminētās sociālās tiesības tiks piedāvātas Romu izcelsmes pilsoņiem eh, Eiropas Savienībā, tieši tāpat kā citiem pilsoņiem. Un ir nepieciešams arī informēt pilsoņus par viņu tiesībām. Ir ļoti daudz tādu pilsoņu, kas dzīvo citā dalību valstī, nevis viņu izcelsmes valsts, un kas nezin, viņi nav pilnībā informēti par savām tiesībām. Es domāju, ka dalību valstīm ir jāuzlabo informācijas sistēmu kopumā, it īpaši tādos reģionos, kur pilsoņi pilsoņiem ir problēmas. Uh, Mm, e, e, un arī tādās jomās kā patērētāja tiesības, laulība un ģimenes tiesības un tam līdzīgi. Patreizējās administratīvās procedūras atsevišķās dalību valstīs ir ārkārtīgi gāras un gausas, e, un tas reizēm ir gandrīz vai kā tāds cilvēku tiesību pārkāpums. Tā ir vienkārša, triviāla birokrātija, no kuras jātiek vaļā. Tie ir tikai daži no svarīgākiem jautājumiem, par kuriem iesniegšu grozījumus. Es ceru, ka ar visu kolīķi kolēģu palīdzību mēs varēsim uzlabot Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, izmantojot šo iespēju, ka tiek rakstīts ziņojums un atzinums. Paldies! Paldies Ilčevkungam! Alfāno kundze nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji! Es negribu atkārtot to, ko teica citi kolēģi. Ilčeva kungs jau pieteicis vairākus no jautājumiem, kurus arī es gribēju pieminēt. Pirmkārt, gribu pateikties Danoks kundzei par šo priekšlikumu. Ja iespējams, gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka, manuprāt, Varbūt vajadzētu vēlreiz pārskatīt trešo atzinumu punktu, kurā ir runa par pārvietošanos un par pilsoņu viņa ģimeņu tiesībām. Ilčev kungs jau teica, ka pastāv daudz problēmu, kas ir specifiskas tieši Romu eh, minoritātē, bet tā nav vienīgā problēma. Ir arī citas ar šo jautājumu saistītas problēmas. Nu, piemēram, ir atsevišķas dalību valstis, kas nepieļauj to, ka šie ceļojošie cilvēki un Romi brīvi pārvietojas, tāpat arī dažādu citu cilvēku grupu pārvietošanās sastopas ar ierobežojumiem. Es domāju, ka mums ir jāicina komisija brīdināt šīs dalību valstis, kas pilnībā neaizstāv e, LGBT tiesības, tātad lesbiešu, geju, biseksuāļu un transvestītu tiesības pārvietošanās aspektā. Paldies. Papadopoulos kundze, lūdzu, nākamā runātāja. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, διάβασα προσεκτικά τη γνωμοδότηση και θα ευχαριστήσω την... Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es izlasīju ziņojumu ļoti uzmanīgi. Θα επικεντρωθεί πιο πολύ στα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και όχι των πολιτών. Gribu pievērst īpašu uzmanību tam, ka mēs šeit runājam par Eiropas Savienības pilsoņiem. Mēs nerunājam par trešā valstu pilsoņiem. Mums ir atsevišķa direktīva par to lietu. Taču šai direktīvai pirmām kārtām jātiecās uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Taču 2010. gada ziņojumā tiek runāts par to, ka pat Eiropas Savienības pilsoņi, kas īsteno savas tiesības saistībā ar vienotu Eiropas Savienības iekšējo tirgu, ka viņiem ir bieži vien grūtības, un tas ir saistīts arī ar komerctiesībām. Mērķis ir šos šķēršļus pārvarēt vai vispār nojaukt šeit šobrīd ir problēmas, un problēmas jau nav saistītas ar to, ka mums trūkst kāda normatīva akta. Nē, drīzāk trūkst normatīvo aktu īstenošanas pasākumu. Doma ir tāda, ka ir nepieciešams Eiropas Savienības pilsoņiem ļaut pilnībā izmantot savas tiesības. 2010. gada ziņojumā mēs varam konstatēt, ka normatīvie akti eksistē, viss ir kārtībā, taču īstenošanas pasākumi bieži vien tiek savādāk formulēti nekā sākotnējā tiesību norma. Dažreiz tiek runāts par to, kā tiek ieviest, ieviest tehnoloģiskās izmaiņas, kas ietekmē Eiropas Savienības pilsoņu ikdienu. Un ko es esmu pamanījis, ir tas, ka bieži vien Eiropas Savienības pilsoņiem vienkārši trūkst informācijas par to, kādas viņiem ir tiesības. 2013. gads ir pilsoņu tiesību gads Eiropā. Tāpēc 2013. gan un arī pirms tam ir jāpievērš lielāka uzmanība uh, tam, kā Eiropas Savienības pilsoņis saprot savas tiesības un īsteno tās. Viens no veidiem, par ko mums ir jādomā, kā mēs varam norma, normatīvos aktus īstenot efektīvāk un kā labāk informēt. Savukārt par trešo valstu pilsoņiem, jā, protams, ir jārisina arī trešo valstu pilsoņu vajadzības un intereses, bet, manuprāt, pirmām kārtām mums ir jādomā par Eiropas Savienības pilsoņiem. Runājot par manu valsti, es varu teikt, ka mūsu tiesības brīvi ierobežoties ir. Mūsu tiesības brīvi pārvietoties ir ierobežots, jo mēs Kiprā nevaram brīvi pārvietoties mūsu pašu valstī. Es esmu Eiropas Savienības pilsone, es nevaru brīvi kustēties pa savu salu. Tāpēc tad, kad mēs izstrādājam uh, kādus ierosinājumus vai komentārus, un mēs runājam šeit par trešo valstu pilsoņiem, manuprāt, tā ir tāda likteņa ironija, ka mēs šeit runājam vēl par trešo valstu pilsoņiem. Pirmkārtām ir jārunā par Eiropas Savienības pilsoņiem, par to, ka viņiem ir visas tiesības, zināt savas tiesības, un ka viņiem ir visas tiesības šīs tiesības īstenot. Paldies! Paldies, Trianti Filidis kungs, lūdzu! Πρόεδρε, ήθελα απλώς να ευχαριστήσω την κυρία Ζδανόκα για την έκθεση. Paldies! Vēlos pateikties Danokas kundzei par šo ziņojumu. Varu arī pateikt, ka kopā nu, ar ēnes referentu no manas politiskās grupas mēs šobrīd pārskatām šo tekstu un nāksim klajā ar vairākiem grozījumiem. Bet uzreiz varu teikt, ka šis ziņojums vispār ir pareizajā virzienā un tāpēc mana politiskā grupa kopumā plāno to atbalstīt. Lies, lies paldies par visiem šiem komentāriem. Bija daži kritiski komentāri, daži priekšlikumi. Paldies. Tagad došu atkal vārdu Ždanoks kundzei. Viņa izdarīs uh, savus secinājumus par šiem jautājumiem un komentāriem, kas izskanēja. Yes. Uh, thank you, Chia. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Gribu pateikties visiem ēnu referentiem, visiem kolēģiem, kas izteica priekšlikumus. Lielas paldies jums visiem! Esmu atvērta diskusijām, Esmu gatava pieņemt jūsu grozījumus un iespējams varēsim tos iekļaut šajā īsajā dokumentā. Jā, pirmkārt mums tiešām ir jādomā par pilsoņu tiesībām, Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām mūsu savienībā. Domāju, ka to mēs arī darām šajā atzinumā. bet ja mēs vēlamies ieviest dažas dažus uzlabojumus, piemēram, brīvās pārvietošanās jomā, tad es gaidīšu jūsu priekšlikumus arī šajā jomā. Šo atzinumu raksta Lībe komiteja. Mums jāņem vērā tas, ka dažādu citu tiesību pieminēšana, nu, piemēram, pakalpojumu direktīvas noteiktās tiesības un citas direktīvas – Es ceru, parādīsies šo direktīvu nosaukumi ziņojumu pamat tekstā. Ziņojums ir lūgumrakstu komitejas pārziņā. Es domāju, ka Lībe komitejas atzinumā nevajadzētu uzskaitīt visas direktīvas. Tā vismaz es domāju. Ja jūs domājat, ka man nav taisnība, es esmu gatava debatēt par šo jautājumu. Lielas paldies par tiem priekšlikumiem, kas attiecās uz konkrētu problēmu pieminēšanu, piemēram, uz Romu problēmas pieminēšanu. Paldies par šo papildinājumu. Es piekrītu jums, kā atzinumā vajadzētu runāt par šo tēmu. Gan par Romiem, gan par LGBT, tātad lesbiešu, geju, biseksuāļu un transseksuāļu tiesībām. It īpaši par brīvu pāru pārvietošanos. To mēs varētu pieminēt atsevišķos atzinuma punktos. Tālāk. Kas attiec uz bezvalstnieku problēmas pieminēšanu un trešo valstu pilsoņu pieminēšanu, es gribētu atgādināt, ka zem jēdziena trešo valstu valsts piederīgie Tātad šī termina definīcijā ietilps ne tikai ārzemnieki, bet arī bezvalstnieki, kuriem nav nevienas valsts pilsonības. Tie ir cilvēki, kas pastāvīgi dzīvo Eiropas Savienības teritorijā. Mēs runājam tikai par pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Protams, šī cilvēku kategorija tās tiesības parādās direktīvā 189. Šiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem vajadzētu tikt integrētiem pašvaldības dzīvē. Runa ir tikai par viņu iespējām vēlēt pašvaldību vēlēšanās. Tas ir tas virziens, kurā, manuprāt, un manas politiskās grupas uzskatos mums vajadzētu virzīties. Protams, mēs varētu runāt šeit par tekstu redakciju, par dažādiem formulējumiem. Šis punkts ir tāds, ko jaunā kvalitātē varētu pacelt Eiropas Savienības pilsonības ieviešana uh, it īpaši kādā konkrētā val valstī. Mēs tādējādi nerisinām problēmu vienā valstī, norādot ar pirkstu, bet runājam par visu Eiropas Savienības teritoriju. Domāju, ka mums vajadzētu runāt šajā atzinumā arī par citiem pastāvīgiem iedzīvotājiem, ne tikai par pilsoņiem. Viņu tiesībām ir jābūt līdzsvarotām un vienādotām pilsoņu tiesībām. Tālāk, ja mēs runājam par atsaucu uz Eiropas komisiju, par to mēs varam vēl debatēt. Lūgumrakstu komitejā mēs sastopamies ar konkrētām problēmām. Paldies par kolēģiem, kas to jau pieminēja. Tad, ja pilsoņiem ir problēmas ar piedalīšanos balsošanā, ja viņi dzīvo kādā citā Eiropas Savienības dalību valstī, nevis savā izcelšanās valstī, uh, Parasti tās saistīts ar birokrātiskiem apsvērumiem. Eiropas komisija ir līguma sargs. Manuprāt, tādēļ ir jāpiemina šis punkts par to, ka komisija nav aktīvi vērsusies pret pilsoņtiesību pārkāpumiem. Pilsoņiem ir jāapzinās, ka šāda problēma pastāv. Bet arī par šo jautājumu mēs varam debatēt ar kolēģiem. Gribu pateikt, ka esmu atvērta diskusijām, gaidīšu visus jūsu grozījumus. Kad būšu to saņēmusi, tad strādāsim kopā ar ēnu referentiem. Paldies priekšsēdētāji. Paldies Danoks kundzei. Es esmu pārliecināta, ka ēnu referenti jums uzdos jautājumus. Manuprāt, Sāra Lutforda arī grib par šo darba kārtības punktu izteikties. Lūdzu, dod vārdu jums, Sāra Latfordas kundze. Es ļoti atvainojos, ka nokavējuši Danukas kundzes ievadrunu par šo jautājumu. Ieduši. It was, it was ah. uh, the final comment. We oh, are I'm just so concluding this. Mēs tikko kā beidzām izskatīt šo jautājumu, saka priekšsēdētāju, un es aicināšu Danuks kundzi izteikt secinājums, jo tā nebija ievadruna, tā bija noslēguma runa. Bet, uh, Latvijas kundze, ja jūs vēlaties vēl iet, izteikties, tad jūs varat par šo jautājumu izteikties. Jā, paldies priekšsēdētāji par šo iespēju. Es tiešām atvainojos par nokavēšanos. Es gribētu atbalstīt Danukas kundzes ieguldījumu, šī atzinuma rašana. Liels paldies, ka viņa šo atzinumu ir sagatavojusi un iesniegusi atbildīgajai komitejai, kur ziņām raksta Valēnas kundze. Es darbojos lūgumrakstu komitejā un esmu daudz lasījis par problēmām, kas cilvēkiem ir ar vīzu ieguvu, ar uzturēšanās atļauju ieguvu. Es esmu apvienotās karalistes un man ir vēlētāji Londonā ļoti daudz no viņiem, kuriem ir nepieciešams Schengenas vīzes, viņiem ir grūti saņemt tās saviem ģimenes locekļiem. Tāpat daudz saskaros ar tādām problēmām, ko stāst vēlētāji eh, netiek atzītās eh, viendzimuma laulības un tam līdzīgi un reģistrētās partnerattiecības apvienotajā karalistē. Tās tiek reģistrētas apvienotā karalistē un netiek atzītas citās dalībvalstīs. Mēs visi saprotam, cik milzīgas ir tās grūtības, ar kurām sastopas mūsu pilsoņi. 2011. gadā, manuprāt, tas nav pieņemami Ir pagājuši ļoti daudzi gadi, kopš mēs izveidojam jēdzienu Eiropas pilsonība. Manuprāt, vismaz septiņi gadi ir pagājuši, kopš tika ieviesta brīvās, pie, tika pieņemta brīvās pārvietošanās direktīva. Diemžēl nebija koplēmuma procedūra šīs direktīvas pieņemšanas gaitā, tad tā būtu daudz labāk bijis. Bet kauns, ka joprojām ir tik daudz praktisku šķēršļu brīvai pārvietošanai Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā un Eirozonā ir daudz un dažādu problēmu. Nu, tad es domāju, ar šo žestu varbūt būtu labi demonstrēt vēlētājiem, ka šī daļa Eiropas projektā tiešām labi darbojas tieši saskaņā ar to, ko mēs savulaik bijām plānojuši. Gribētu aicināt Eiropas komisiju Un es zinu, ka Eiropas komisija vēro to, kā tiek ieviesti šie normatīvi akti. Es gribētu, lai Eiropas komisija pārkāpumu procedūras ievieš patiešām ļoti stingri, jo nav iespējams gadu no gada teikt, ak, situācija ir tik briesmīga un uh, direktīva ieviešana tiešām ir neefektīva. Mums ir jādara kaut kas praktiski. Komisijai beidzot ir jāuzrāda darbības rezultāti jāuzsāk tiesiskā darbība, tad, ja ir nepieņemami šķēršļi, ko dalībvalsts liek brīvai pilsoņu pārvietošanai. Un viens no šiem šķēršļiem ir neatzīšana cilvēku eh, dažādām attiecībām, kas ir spēkā vienā valstī. Mēs nedrīkstam aizbildināties ar to, ka ģimenes tiesības ir dalību valstu eh, atbildības jomā. Brīvā pārvietošanās ir Eiropas Savienības Savienības kompetencē. No komisijas mēs esam dzirdējuši daudz tukšs vārdu. Šoreiz mēs gribētu redzēt kaut kādu reālu darbību direktīvas ieviešanā un parkavuma procedūrā attiecībā pret valstīm, kas to neievēro. Paldies! Man šķiet gandrīz vai visi pieminēja to, ka ir problēmas ar brīvās pārvietošanās direktīvas piemērošanu. Es gribētu aicināt izteikties komisijas pārstāvu, varbūt viņš varētu atbildēt uz šiem jautājumiem. Uh, Šeit izskanēja aicinājumi komisijai beidzot rīkoties, ne tikai runāt eh, šos tukšos vārdus Georgijā, eh, divkundz no komisijas lūdzu jūs viedoklis. Paldies, priekšsādātāji! Jā, tik tiešām pilsonības pārskata rašanās, eh, no, rašanos noteica tas, ka mēs domājam, ka nepieciešams nojaukt šķēršļus brīvai pilsoņu pārvietošanai. Ir gandrīz vai pagājuši 20 gadi. 2013. gadā būs pagājuši 20 gadi, kopš ir ieviests jēdziens Eiropas Savienības pilsonība. Šis pārskats ir tapis ar mērķi piedāvāt reāls tiesības Eiropas Savienības pilsoņiem baudīt šo brīvo kustību. Mēs eh, ceram sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai varētu šo procesu pilnveidot. Šeit atskanēja konkrēti ieteikumi un arī atzinuma priekšlikuma ar konkrētu priekšlikumu. Pirmkārt, jāsaka, komisija apzinās, ka etnisko minoritāšu pārstāvi, kas dzīvo kā pastāvīgi iedzīvotāji konkrētās dalībvalstīs, bet nav šo valstu pilsoņi, uh, ka viņu situācija ir delikāts jautājums. Protams, jāņem vērā tas, ka pilsonības iegūšanas un zaudēšanas noteikumi dalību valstīs atrodas tikai un vienīgi dalību valstu likumdošanas kompetencija. Katrai dalību valstī ir brīvas iespējas noteikt priekšnoteikums, kā piešķir uh, pilsonību tās iedzīvotēm, ieskaitot arī bezvalstniekus. Eiropas komisija nav tiesība jaukties šajā jautājumā. Tāpat dalību valstiem ir ekskluzīvas tiesības noteikt to, kā šie cilvēki, kuriem nav šīs valsts pilsonības, piedalās vai nepiedalās pašvaldību vēlēšanās. Eiropas Savienības tiesību aktos ir runāts par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām, ja tie dzīvo citās dalību valstīs, nevis savā izcelsmes valstī, par to, kā viņi piedalās vēlēšanās, kā viņi kandidē vēlēšanās, pat ja viņiem nav tās dalību valsts pilsonības, kurā viņi dzīvo. Bet Ja mēs runājam par bezvalstniekiem un viņu tiesībām vēlēt pašvaldību vēlēšanās, tad šīs jautājums eh, neatrodas Eiropas Savienības tiesību aktu kompetencē. Tālāk, ja mēs runājam par pilsoņu tiesību ieviešanu, tad tās ir atrunātas Eiropas Savienības līgumā un arī brīvās pārvietošanas pārvietošanās direktīvā. Eiropas komisija ir ļoti stingri raudzījusies uz direktīvas ieviešanu. Rezultātā mums ir arī konkrēti rezultāti. Ir noticis divpusējs struktūrāls dialogs ar dalību valstīm, un vairums dalībvalstu ir grozījušas vai šobrīd groza tiesību aktus tā, lai tie būtu pilnīgi saskaņot ar brīvās pārvietošanās direktīvas. Monitoringa procedūra drīz beigsies, un eh, mēs eh, uzraugām pagaidām dalībvalstu rīcību saskaņā ar šo direktīvu. Dažas dalībvalstis vēl nav pilnībā saskaņojuši savu likumdošanu, un mēs esam uzsākuši pārkāpumu procedūru no aprīļa līdz oktobrim. Mēs esam uzsākuši pārkāpumu procedūru attiecībā pret 20. 12 dalību valstīm. Eh, runa ir par plašu jautājumu loku, ieskaitot tādus kā Eiropas Savienības pilsoņu, ģimenes locekļu un arī partneru iebraukšanu un uzturēšanos Eiropas Savienībā. Mēs, protams, nedusēsim uz lauriem, esam ļoti vērti, vērīgi, vēlamies panākt gala mērķi, lai brīvās pārvietošanās noteikumi būtu pilnībā ieviest visā Savienības teritorijā. Ja mēs runājam par vēlēšanu tiesībām, tad pilsonības pārskatā un arī pārskatā par Eiropas parlamenta vēlēšanām, kas abi tika pieņemti vienlaicīgi, tika apzināti vairāk šķēršļi, kas neļauj pilsoņiem izmantot savas tiesības vēlēt, nu, piemēram, reģistrācijas tiesības vai in, tiesības saņemt informāciju par to, kā īstenot savas vēlētāju tiesības. Esam uzsākuši dialogu ar tām dalību valstīm, kur ir problēma šajā jomā. Dažas dalību valsts jau ir paziņojušas, ka veiks grozījumus tiesību aktos. Mēs turpinām sazināties ar tām dalību valstīm, kas to vēl nav izdarījušas, lai panāktu to, ka šīs valsts arī rīkotos saskaņā ar savām savām saistībām un Eiropas Savienības eh, tiesību aktiem. Tāpat laikā, kā jūs zinat, Mēs esam ierosinājuši 2013. gadu pasludināt par pilsoņu tiesību gadu. Manuprāt, tā būs lieliska iespēja eh, veicināt cilvēku informētību par vēlēšanu tiesībām. Paldies par uzmanību. Thank you very much. Uh, we can continue this. Paldies. Kad runāsim par Eiropas pilsoņu, pilsonības gadu, Tad uh, runāsim arī par visiem šiem jautājumiem vēlreiz. Atgādināšu, ka grozījuma iesniegšanas datums ir 16. novembris 12.00. Ir paredzēts balsot Lībe 5. decembrī. Tātad grozījumi līdz 16. novembrim, balsosim 5. un tālāk. Tā kā Kīrkopa kungs jau ir klāts. Tad mēs varam izskatīt jautājumu par pasažiera reģistra datu izmantošanu. Eiropas Savienības TDR pasažieru datu reģistrs. Par šo jautājumu jau tika runāts 13. jūlijā. Atgādināšu jums, kā teksts šobrīd ir jaunais priekšlikums salīdzinot ar 2007. gada priekšlikumu, kas savukārt bija pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un šeit ir dažāda veida viedokļi, tiek ņemt vērā EDPS eh, organizācijas viedoklis, arī 29. panta darba grupa un pamatiesība aģentūra. Šeit tiek runāts par tādiem jautājumiem kā pareizā definīcija, samērīgums, datu aizsardzība, datu glabāšanas periods un līdzīgi jautājumi. Un tagad lūdzu mūsu referents Kirkhop kungs, un tad savukārt varētu izteikties, izteikties komisija, tad padomu, un tad arī varēsim diskutēt. Tagad lūdzu Kirkhop kungs. Priekšsādātāji, liels paldies! Pirms es jums sniegšu aktuālu informāciju, vēlos sniegt jums informāciju par to, kādi mums šobrīd ir datumi, pagaidām netika paust šī informācija. Pirmkārt, mans priekšlikums būtu šāds. Ņemot vērā to, ka man bija ļoti labs apmeklējums Eiropā um, apvienotajā karalistē, es varēju redzēt, kā uh, pasažieru datu reģistrs tiek izmantots, un vairāki kolēģi arī varēja būt klāt. Es plānoju 22. novembrī uh, Uh, sasaukt ēnu referentu darba grupas sanāksme. Tur mēs sniegsim, in, uh, saņemsim informāciju no vairākiem runātājiem, un viņi mums pastāstīs, kā pasažieru datu reģistra sistēma darbojas, un viņi noteikti varēs atbildēt arī uz diezgan sarežģītiem jautājumiem, kas mums ir jāuzdod, kad mēs risinām šo jautājumu. Bet, kā jau teicu, 22. novembrī. Šobrīd ir tā, ka es plānoju 10. janvāri prezentēt šo ziņojumu. Līdz 20. janvārim varēs sniegt grozījumus, un tad februāri ir plānots balsot. Izklausās, ka it kā vairāk mēneši vēl ir priekšā, bet īstenībā tā laiks paskrien caur, ātri, un Un šoreiz ir ļoti labs risinājums, jo mēs nemēģinām pielāgoties uh, prezidentūras prasībām, mēs strādājam kā nākas. Tad šie bija datumi no manas puses un sniegšu jums informāciju par lietas būtību. Pirmkārt, vēlos teikt, ka esmu ļoti gandarīts par kārtēju iespēju izskatīt šo jautājumu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs. Mums bija otrā referentu sanāksme Un pēc iepriekšējās sanāksmes bija arī dažādi veidi tikšanās un vizītes, tā lai varētu ēnu referentu uzdotos jautājumus izskatīt un uzsveršu vairākus jautājumus, kas ir gan mūsu darba svarīgie aspekti, gan arī pagaidām tādi rūpi jautājumi. Jautājums ir par uh, centralizētu vai decentralizētu sistēmu. Nu, ir tā, ka daži uzskata, ka centralizēta sistēma ir labāks variants vai pat vajadzīgais variants, ja mēs rūpīgi pārbaudām jautājums par izmaksām un, un par politiskiem aspektiem izskatāt, ka centralizētais variants šobrīd nav tas loģiskākais. Taču vadlīnijas, kas tiek iekļauti šobrīd direktīvā, ļaus nodrošināt tādu pašu drošības līmeni attiecībā uz aizsardzības standartiem visā Eiropas Savienībā. Lai gan mēs neveidosim šeit centralizēto sistēmu, pēc būtības tiks izveidot centralizētie standarti, kas tiks īstenot pilnīgi visur, un manuprāt, šī pieeja ir ļoti loģiska. Otrkārt, uzsveršu to vēlreiz, jo daži deputāti laikam to nav pamanījuši. Jā, mēs, protams, runājam par sistēmu, kas drīzāk ir saistīta ar sadarbību nekā ar obligātajiem, obligātajām prasībām. Mēs zinām, ka jau tagad eksistē pasažieru datu reģistri, un ka dažās valstīs savukārt šādi reģistri tiek veidoti, un šie standarti, ko, par ko mēs runājam, uh, eksistē, lai varētu nodrošināt sadarbību starp Eiropas Savienības dalību valstīm, starp reģistriem. Un, manuprāt, šeit ir diezgan liela atšķirība starp uh, obligātajām prasībām un sadarbības prasībām. Ar priekšsēdētāju tika runāts diezgan plaši attiecības darbības jomu un arī par jautājumiem, kas saistīti ar starptautisko noziedzību, kas ir saistīti ar pasažieru datu reģistru. Tik runāts arī par samērīgumu un vajadzības pakāpi. Mans mērķis, protams, būtu panākt tehniskos risinājums neuzsākt tādu politisko kauju. Esmu pārliecināts, ka samērīguma un vajadzības definīcija, kas būtu pieņemama visiem, ir diezgan sarežģīts uzdevums, ņemot vērā to, ka uh, dalību valstu mums ir 27, un dalību valstīm diezgan atšķirīgi, atšķirīgs vēsturiskais konteksts. Vairāk kolēģi man to jau ir teikuši, ka atkarībā no tā, no kuras valsts jūs nākat, jūs liekat arī diezgan atšķirīgus uzsvaru saistībā ar pasažieru datu reģistriem. Nākamais jautājums ir saistīts ar datu uzglabāšanu. Mm, par to tiek runāts arī šajā ziņojumā, un arī mūsu komiteja un parlamentā diezgan daudz par to tiek runāts. Uh, Mums ir jāpanāk tāds risinājums, kas būtu reāls, praktisks, bet arī absolūti vajadzīgs, lai nebūtu ne mazāk, ne vairāk. Jo datu aizsardzība, datu glabāšana ir ārkārtīgi būtisks jautājums, un arī citas direktīvas kontekstā mēs šobrīd šo jautājumu izskatām. Runājot konkrēti par šo ziņojumu, es varu teikt, ka mēs pret datiem izturamies ļoti rūpīgi un uzmanīgi, un ka individu tiesības attiecībā uz saviem personas datiem šīs tiesības pilnībā tiek saglabātas. Un mums ir pārskatīšanas process saistībā ar konkrētu rī, rīcību. Mums ir ļoti svarīgi pārskatīt un vajadzības gadījumā atsevišķs jautājums saistībā ar datiem atkal izskatīt un attiecīgi grozīt. Vēl viena lieta, par ko es vēlos runāt, ir uh, pasažieru datu uh, reģistru savietošana Eiropas Savienībā, jo šobrīd ļoti daudz dažādu reisu gan Eiropas Savienības iekšienē, gan arī starp Eiropas Savienības valstīm un trešajām valstīm, un mēs zinām arī, ka arvien jauni maršruti tiek atklāti, Un es, protams, negribētu, lai visiem tiktu uzkrautas papildu izmaksas. Mūsdienas jābūt ļoti uzmanīgiem. Mēs šeit runājam gan par Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudu, gan arī par uh, to naudu, kas būtu jāiegulda uh, avio kompānijām. Te pašā laikā, ja mūsu sistēma varēs sniegt šo pievienoto vērtību, kas būtu saistīta ar papildu drošību, tad varbūt šī neliela piemaksa pie biļešu cenas arī būtu ļoti prātīga. Ja mēs proporcionāli paskatāmies, kāda šobrīd ir izmaksas, piemēram, lidostu nodeva, tad ir papildu nodeva par uh, degvielu, tad, manuprāt, šī neliela piemaksa par papildu drošību mūsu pilsoņiem būtu pilnīgi pieņemama lieta. Nobeigumā vēlos arī uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi, lai mums ir labs instruments attiecībā uz kompensāciju sniegšanu, ja mēs runājam par uh, pasažieru datiem, kas tiek glabāti reģistros. Tas ir ļoti svarīgi, jo, ja kādi dati tiek izmantoti nepareizi, tad tur ir jāparedz arī attiecīgs sots, un ar to nepietiek, protams, jo pilsoņiem ir jābūt tiesībām pirmkārt būt pārliecinātam par to, ka dati tiek uzglabāti un izmantoti pareizi, un ja tas nenotiek, jābūt kompensācijas procesam. Un dažas dalība valstis savukārt teica, ka varbūt uh, kompensācija mehānisms nemaz nav nepieciešams, un es ceru, ka pavisam drīz varēšu piedāvāt uh, precīzi pamatojumu, kāpēc uh, šis vajadzības aspekts ir ārkārtīgi svarīgs mūsu dokumentā. Es redzu, ka ēnu referenti ir ieinteresēti tajā, lai mēs konstruktīvi virzītos uz priekšu un galu galā varēsim panākt labu, praktisku vienošanos, kā es jau pieminēju, Eiropas Savienības pasažieru datu reģistrs ir ļoti labs instruments, kā mēs varam cīnīties uh, ar starptautisko terorismu un noziedzību. Un tāpēc mēs nevaram ignorēt šādu mehānismu esošajā situācijā. Mums ir jābūt arī ārkārtīgi uzmanīgiem. Tad, kad mēs strādājam pie tehniskajiem noteikumiem, un tad, kad mēs tā detalizētāk izstrādājam no nu, šos noteikumus, ir jāatcerās, ka mērķis šādai sistēmai ir tieši, uh, tieši cīnīties ar uh, tādiem noziedzniekiem, ko es jau pieminēju, tika runāts gan par, uh, um, par tiem, kas, kas pārdod narkotikas, kas uh, Uh, kas ir pedofīli, tad varbūt mēs varam, mēs bieži diskutējam par to, vai mēs varam ar šādas sistēmas palīdzību arī viņus izsakot. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai būtu ļoti skaidri noteikumi, jautājumi gan par uzraudzību, gan arī par kompensāciju. Šādā veidā mēs varēsim virzīties uz priekšu un panākt tādu risinājumu, ka mūsu pilsoņi var uzticēties tā, lai uh, uzņēmumi, kas strādā šajā jomā, arī varētu piekrist mūsu risinājumiem. Es ar lielāko prieku uzklausīšu jūsu komentārus un varu teikt, ka esmu gatavs virzīties uz vienošanos. Tādā veidā mēs varēsim nākt klajā ar tādu ziņojumu, kas būs arī veiksmīgs. Lielas paldies par šo informāciju un tagad lūdzu komisijas pārstāvi un tad padome. Un tad deputāti varēs komentēt. Lūdzu. Thank you very much, Lady Chair. Um, Paldies, priekšsēdētāji. Having have heard the uh, president. Es uzklausīju referenta izklāstu un es uzskatu, ka šeit ir ļoti daudz līdzības starp to, ko tikko kā teica referents un arī priekšlikums, un priekšlikumu, ko mēs esam izstrādājuši. Varbūt vienīgā atšķirība ir tā, vai šo direktīvu vajadzētu attiecināt arī uz iekšējiem pārlidojumiem. Šobrīd mēs domājam, ka labāk būtu pakāpeniskāka pieeja, ka vajadzētu pakāpeniski ieviest pasažieru datu, datu reģistru sistēmu Eiropas Savienībā. Vispirms mēs varētu šo sistēmu attiecināt uz starptautiskajiem lidojumiem no ārpus uz Eiropas Savienību un arī otrādi. E, piemēram, mēs to varētu uzskatīt e, par tādu kā Schengens aizskaru. Un tad, runājot tālāk par šo procesu, divus gadus pēc direktīvas spēkā stāšanās mēs varētu uh, apspriest, vai šo priekšlikumu varētu attiecināt uz iekšējiem lidojumiem. Mums ir prātā investīciju summas. Mēs uzskatām, ka šāds investīcijas un attiecīgi šis starptautiskais konteksts ir, ir, ir pietiekams, ka mēs varētu darboties starptautiski ar šo PNR sistēmu. Un tāpēc eh, tālāk mēs gribētu attiecināt uz iekšējiem lidojumiem, kā es teicu, lai būtu šī pieeja tāda pakāpeniskāka. Un vēl es gribētu teikt par, izteikties par kaut ko tādu, kas ir saistīts ar šo jautājumu, kas varbūt nav tieši saistīts ar šo ziņojumu. Kāds stāvoklis ir sarunās ar ASV par pasažieru datu reģistru? Mēs esam pietuvinājušies šo sarunu beigām. Un attiecīgi šo tekstu jūs saņemsiet šīs nedēļas beigās. Izmantosim konfidenciālos informācijas nosodīšanas kanālus. Uh, un droši vien parafēsim šo nolīgumu ar ASV nākamnedēļas sākumā. Šobrīd es nevaru detalizēt klāstīt par to, kas ir šajā nolīgumā ar ASV, vienkārši gribēju jūs paprīdināt, ka e, ļoti iespējams ir tas, ka mēs pabeigsim sarunas ļoti drīz, un tad mēs varēsim runāt arī par saturu plašāk. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Un tagad došu vārdu padomas pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies Kirkopa kungam. Paldies par to, ka sniedzāt jaunāko informāciju sakarā ar pasažieru datu reģistru. Es eh, zinu, ka mēs runājam par šo jautājumu jau četrus gadus. No vienas puses tas norāda uz to, ka dalību valstīm ir ļoti svarīgs šis jautājums un tās meklē vislabāko risinājumu, un no otras puses tas norāda to, ka vēl joprojām ir ļoti daudz atvērtu jautājumu, kā veidot šo sistēmu, kā tai būtu jāizskatās. Es eh, nebūtu īpaši melojis, ja es teiktu, ka dalībvalsts ir komentējuši gandrīz visas šī jautājuma daļas. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, tur joprojām ir atvērti jautājumi, kādā veidā mēs varētu atrisināt vienu un otru problēmu. Ir jautājums par proporcionalitāti bet viena no svarīgākajām lietām ir šāda. Mēs redzam, ka dalībvalstis ir gatavs nonākt pie kopsaucēja, pie vienotas izpratnes par to, ka šāda kopīga sistēma ir nepieciešama, un uh, debats par to, vai tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, tās ir beigušās. Tagad ir jautājums par to, kā sistēmai būtu jāstrādā, ka varētu nodrošināt uh, pragmātisku sadarbību starp dalībvalstīm. Ir ļoti daudz lietas tiek kārtots divpusēji. Un es piekrītu referentam, ka šeit ir nepieciešama vienota platforma, lai būtu vienoti kopīgi standarti, par kuriem ir vienojušās dažādas institūcijas. Un tagad ņemot vērā mūsu laika trūkumu, es gribētu jums pastāstīt par tiem darbiem, kurus mēs veicam tagad, ko prezidentūra šobrīd dara. mums ir par, mēs esam apkopoši 12, 13 vai pat dažādas eh, informatīvo sanākļu rezultātus. Mēs esam aptaujājuši visi interesētās puses, un mēs domājam par šī instrumenta izmantošanu. uzskatām, ka šī sistēma ir ļoti svarīga un vajadzīga, un tās pareiza izmantošana varētu novest pie ļoti svarīgiem rezultātiem, protams, mēs varētu apturēt nosiecību. Neraugoties uz to visu, ir jāatzīmē, ka ir dalībvalsts, kas strādā ar PNR pārbaudēm, un šīs dalībvalstis saka, ka ir nepieciešams ievērot ļoti stingri reglamentējuši noteikums. Tad ir interesants jautājums par to, vai ir nepieciešama pakāpeniska pāreja. Mēs negribam šeit īpaši oponēt komisijai, tas varbūt ir viens no ceļiem, bet no otras puses dalībās pasvītro arī to, ka šai sistēmai ir jābūt ļoti vienkāršai. Ja būs šāda pasažieru datu reģistra sistēma Un ja ar šo sistēmu sadarbības starp dalībvalstīm tiks procedurāli vai procesuāli apgrūtināta, tad nav nekāda jēga šādu sistēmu ieviest. Tāpēc dalībvalsts pasvītro, ka ir nepieciešams e, padarīt šo sistēmu par vienkārši lietojamu, un šeit ir jāatsaucas uz polijas prezidentūras priekšlikumu. Protams, mēs rosinām padomāt par to, kā sabalansēt nepieciešamību un proporcionalitāti un mūsu viedoklis ir līdzīgs Kirkhopa kunga viedoklim attiecībā uz iekšējiem pārlidojumiem. Mēs domājam par to, cik liels būtu šis datu apmērs, kādos gadījumos to varētu izmantot, lai regulas teksts būtu vienkāršāks vai vienkārši lietojamāks tieši raugoties no īstenošanas viedokļa. Tad ir viena Vēl viena problēma, par kuru mēs domājam, un mēs esam pateicīgi referentu kungam, jo tas arī to ir izcēls. Mēs domājam šeit par, par pārskata procedūru. Ir nepieciešami eksperti, kas izstrādās ziņošanas vai atskaišu informācijas schēmu lai vispārējie arī gal galā uzzinātu, vai šis instruments darbojas pareizi, vai tiešām šeit ir respektēti visi pamatiesība elementi. Kā jau es teicu, mēs darba grupā runājām par izmaksām, cita starpā mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem finanšu krīzes gados lai mēs varētu izvērtēt šīs datu sistēmas darba rezultātus. Mēs uh, uzskatām, ka ir nepieciešams diskutēt tālāk ar dalībvalstīm par šīs sistēmas būtību. Es uh, joprojām ar prieku atbildēšu uz jautājumiem, ko uzdos parlamenta deputāti. Es esmu gatavs kontaktēties ar visiem kolēģiem no parlamentu un arī ar Kirkopu kungu. Uh, un esam gatavi palīdzēt eh, arī tālāk Dānijas prezidentūrē strādājot pie šī jautājuma. Paldies! Es arī ceru, ka mums būs kaut kāda kopīga platforma un visā drīzumā mēs varēsim iet tālāk uz priekšu, bet no otras puses mums ir arī mūsu darba plāns. Un tagad sāksim mūsu debati. Albrehta kungs ir pirmais. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu mazliet pārsteigts ar to, ar, lielu, ar tik lielu ātrumu mēs šeit eh, jautājumus mēģinām izskatīt, lai gan, manuprāt, dokumentē diezgan daudzas atšķirības. Un mēs runājam par to, ka dati tiek uzglabāti uh, eh, pirms ir saņemts uh, kāds policijas paziņojums par to un par to, ka dati tiek uh, uzglabāti uh, Un jūs atceraties, ka ļoti līdzīgs jautājums bija arī saistībā ar telekomunikāciju jomu un ka šobrīd ir vairākas tiesas prāvas un esmu nu ļoti pārsteigta, ka joprojām tiek runāts par to, ka mēs tā brīvi uzglabājam personas datus. Manuprāt, tas ir diezgan droši, drosmīgi. Ņemot vērā konstitucionālas tiesības, kas valda mūsu valstīs un Eiropas cilvēktiesību konvenciju, un manuprāt, tas uh, Uh, nav saskaņā ar Eiropas Savienības uh, līgumu 16. pantu, un arī padomas juridiskais dienests sniedza mums informāciju pār tiesisko stāvokli un apšaubīja šo priekšlikumu, un, manuprāt, padomē tika sniegts tieši šāds piedāvājums, un, manuprāt, šī kritika joprojām nav atrisināta. Tāpēc es vēlos teikt, ka tiešām ļoti drosmīgs risinājums, jo arī Eiropas pamatiesību uh, Uh, aģentūrā un arī datu aizsardzības uh, amatpersonas sniedza mums informāciju, ka piecu gadu datu uzglabāšana nav samērīgs risinājums, tāpēc joprojām saku, jūs esat ļoti drosmīga. Taču vēl viena lieta vēlos teikt, ka aviolīnijas jau tagad mums teica, ka uh, Eh, šī, šīs pasākums jums viņiem izmaksās nenormālu naudu. Lufthansa teica, ka katru mēnesi viņiem būtu jāmaksā ap 200 tūkstošiem eiro. Un ja mēs tagad iekļautu vēl arī Eiropas Savienības iekšējos pārlidojumus, tad šāds pasākums izmaksātu miljoniem eiro mēnesī. Un atceramies, ka tagad mums ir krīze un policijas uh, spēki tiek samazināti, bet paralēli mēs investējam sistēmā, kas prasa milzīgas izmaksas. Un reāli jau, protams, maksās nodokļu maksātais vai arī patērētājs, kas pirks, pak pirks pakalpojumu. Un tāpēc uh, varu teikt, ka visi šie kritiskie aspekti joprojām ir spēkā. Nav mums pamatojuma, kādēļ tas būtu vajadzīgs, kur tad būtu šī pievienotā vērtība, kur būtu šis absolūtais labums, tāpēc es nevaru piekrist, nevaru saprast, nevarēšu arī atbalstīt. Un pateikšu skaidri un gaiši, ka esmu viens no tiem, par ko arī teica Kirkopa kungs. Esmu viens no tiem, kur, kurš uzskata, ka šāda sistēma diez vai ir vajadzīga un ka mums būtu jāstrādā pie citiem policijas operatīvās darbības veidiem, nevis vienkārši uzglabāt visu personu informāciju. Sanāk tā, ka personai, par kuru tiek uzglabāta informācija, tagad ir nepieciešams pierādīt pašai, ka tā nav vainīga, jo uh, nu, varbūt kāda persona tagad mm, pierakst, ierakstījis nepareizi savu uzvārdu, pasūtot biļeti, vai arī paņēma uh, līdz pārāk daudz uh, bagāžas vienību, vai arī pasūtīja kādu dīvainu ēdienu ēdienkartē. Tad sanāk, ka šai personai tagad nāksies pierādīt, ka viņš nepiekā nav vainīgs. Manuprāt, labāk būtu strādāt pie policijas sadarbības starp dalību valstīm, un to es vēlos uzsvērt. Un Tagad runājot par līdzsvarotu risinājumu, manuprāt, pasažieru datu reģistrs šeit ļoti, zem ļoti stipras kritikas. Sanāk tā, ka vienkārši pasažieru datu reģistrā būs milzīgi daudz informācijas par visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, par visiem, kas iebrauc un izbrauc no Eiropas Savienības un par visiem, kas vēl pārvietojas Eiropas Savienības iekšienē. Tas nav samērīgi. Very much. Paldies. Latvārds kundze. Thank you very much. <clears throat> Paldies priekšsēdētāji. Es nekad neesmu bijusi liela pasažieru data reģistra idejas atbalstītāji. Vispirms šeit ir vispārīgi apsvērumi, kas ir saistīti ar nepieciešamību, ar samērīgumu, un par to runāja Albertungs. Mēs zinām, ka arī uh, Padoms juridiskais dienests ir brīdinājis dalībvalsts un arī pastarpināti mūs. Tātad dienests ir brīdinājis par problēmām, par to, vai šī sistēma būs saskanīga ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un vēl nav pārliecības, ka pa visiem simts procentiem dalībvalsts darīs visu, lai apturētu zināmas aizdevās turamās personas un teroristu noziedzniekus. Vai tas tiešām būs tāds simtprocentīgs aizsardzības līmenis? kā tas notiks, vai pārbaudīs īpaši precīzi uz robežām, vai būs kaut kādi sāraksti. Šeit būs ļoti liels politisks pretruns, un par to es zinu arī no savas valsts pieredzes. Vai tiešām viss tiek darīts, lai apturētu cilvēku kustību, to noziedznieku kustību, par kur eksistence mums ir zināšanas, ko mēs zinām? Vai tiešām tas ir vienīgais mūsu datu vākšanas projekts? Un otrs apsvērums ir par datu drošību. Vai mēs varēsim izdarīt tā, lai šiem datiem neautorizēta piekļuve būtu sakārtota, vai mums būs pilnīgi sakārtoti visi drošības pasākumi, kā tas tiks nostiprināts tiesību normās? ir Eiropas Savienības Austrālijas nolīgums par pasažieru datu reģistru. Tur ir labas normas par datu uzlabāšanas drošību, ir priekšlikumi par datu individualizāciju, tiek darīts daudz, lai turētu šīs datus uh, drošībā. Bet runājot par šo reģistru, es vienmēr esmu satraukusies par profilēšanas izmantošanu. Es joprojām gribu griezties pie komisijas. To gan esmu darījis jau daudzu gadu garumā. Eh, komisija atsakās izmantot eh, šo terminu profilēšana. Arī priekšlikumā nav šī vārda, un citur nav arī. Šķiet, ka šis termins attiec tikai uz automašīnu automatizēto lēmumu pieņemšanas procedūru. Tātad, kad cilvēkam tiek liekta iebraukšana kādā valstī, es nesaprotu tā šo jēdzienu. Es lasu komisijas paskaidrojumu rakstu pirms priekšlikuma, un tur ir rakstīts, ka PNR datu izmantošana reālā laikā, izmantojot iepriekš definētus izvērtēšanas kritērijus, kas norāda kā uz kaut kādu personu, kas iepriekš nav bijusi zinām. Tad tas ir šis jēdziens par iepriekš nezināmu aizdomās turamo personu. Sanāk, ka mēs klasificējam tos, kurus mēs zinām no vienas puses, un ir tādi, kurus mēs nezinām, un tie visi ir aizdomās turamie. Ja. Varbūt mums ir jāsauc lietas īstimos, īstajos vārdos un arī jāizveido attiecīgie aizsardzības mehānismi. Jo, ja mēs neizmantojam pareizos termins, tad mēs apējam un nevis risinam problēmas ja mēs veidojam profilu, ja mēs veidojam kādas personas stereotipu, mēs aprakstam, ko tad mēs meklējam. Un mēs izmantojam uzvedības um, profilēšanu, mēs līdz ar to veidojam arī izvērtēšanas kritērijus. Un ja jūs šādu standartu pielietojat pret visiem cilvēkiem, kas lido kādā reisā vai nāk no kādas konkrētas valsts, tad rezultātā jums būs tādu cilvēku saraksts, kurus vajadzēs pētīt vēl tālāk un sīkāk. Es šeit domāju par to, kā tas darbosies. Vai pēc tam, kad šis saraksts tiks izsijāts, vai visi nevajadzīgie tātad e, cilvēki, kas ir pārbaudīti, vai viņi pilnībā tiks izņemti ārā no sistēmas, dzēsti no tās, vai paliks kaut kur. Teiksim, cilvēks ir nevainīgs, līdz tiek pierādīta tā vaina. Un, ja jums ir kāda aizdomās turmā persona, kas nav zinām, tad sanāk, ka vajag pierādīt viņam savu nevainību, un tā ir ļoti liela problēma. Te, eh, šī te nevainības prezumcija tiek apvērsta otrādi. Pierādīšanas pienākums arī. Mums kāds ir uzdevums? Mums ir uzdevums atrast cilvēkus, kas ir bijuši nepreizā laika, nepreizajā vietā. Daži varbūt ir bijuši vainīgi, citi varbūt nav vainīgi. Tā darbojas arī cip pārvalde, pārvedumi. Cips strādā ar šiem profiliem, tiek izveidots eh, cilvēka attēls. Es gribu gūt pārliecību, ka nekas tāds nērts vai nepatīkams nepaliek šajā sistēmā. Uh, attiecīgi nesaistās ar šiem cilvēkiem, kas ir parādījušies kaut kādā sarakstā pēc PDR sarakstu analīzes. Un galu galā komisijai vajadzētu pieņemt un saprast šo profilēšanas ideju, kas tad notiek, ka nu, tas īstenībā tā ir profilēšana. Un vai tiešām būs tā, ka pilnīgi visas eh, pēdas pēc cilvēka analīzes šajā sistēmā, ne tikai kaut kādi atsevišķi dati, uh, bet arī, e, piemēram, kaut kādi, kas ir atzīmēti kā tādi, ko varētu dziļāk pānilsēt, varbūt e, ir izmantojuši kaut kādu vie lidojumu vai arī kredītkarts izdevējs ir bijis vienāds vairākām personām vai arī kā pirkuši vieno, vienā ceļojuma aģentūrā un tālāk izrādās nevainīgi, tad nekas šiem cilvēkiem tālāk nenotiek, jo dati netiek glabāti. Un kā komisija redz šīs problēmas risinājumu šodien? Paldies, Romero Lopes kundze. Grazie, <clears throat> grazie, prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Šis jautājums patiešām ir ārkārtīgi komplicēts. Runa nav tikai par to, ka mēs gribam veicināt policijas sadarbību noziedznieku pārtveršanā un nozieguma izmeklēšanā. Šāda sadarbība jau pastāv, tādēļ ir izveidots tās organizācijas kā Eiropol un Eirojust. Problēma ir tāda, ka joprojām trūkst koordinācijas, būtiski trūkst koordinācijas. Un, ja mēs ciešam no koordinācijas trūkuma nozieguma izmeklēšanā un, no, ja nespējam saukt pie atbildības kominā, no, šos te noziedzniekus, tad es nedomāju, mēs to izdarīsim, ieviet, ieviešot tādu mehānismu, kurš ir koordinācijas mehānisms, bet kurš šķiet ārkārtīgi neskaidrs. Mēs nezinām, ko šīs vienības darīs, vai tās koordinēs datus vai ko citu. Mēs šeit runājam par koordinācijas un prevencijas pamat filozofiju. Mums ir rūpīgi jāpārdomā, kas ietilps profilaktiskajā darbībā, noziedzības novēršanas darbībā. Uh, vai mēs varam brīvi rīkoties ar visiem mūsu rīcībā esošiem paņēmieniem ar nolūku mazināt, novērst noziedzību. Mēs neesam īpaši daudz tādu piemēru redzējuši, kur eh, nelegāli tiek noklausīts telefona sarunas, piemēram. Pasažieris sniedz datus datus, un viņi neapzinās to, ka šos datus var izmantot izmeklēšanā, iespējams pat arī tiesas darbībā. Mēs pilnīgi iespējams šajā priekšlikumā kaut kādu nelietīgi varam izmantot pilsoņu uzticību. Viņi visi pārvēršas pār aizdomās turamajiem, un viņiem pašiem ir jāpierāda sava nevainība pierādījumu smaguma nastas princips tiek pilnībā apvērsts. Pilsoņiem pašiem ir jāaizstāvas pret dažādiem apvainojumiem. Mēs mēģinam ieviest šo te noziedzības novēršanas mehānismu. Jo policijai un tiesību sargājušām iestādēm uh, jau tāpat ir iespēja tehnoloģiski piekļūt miljonu cilvēku personu datiem. No tehniskā viedokļa tas nav problemātiski, bet eh, vai tas nenozīmē, ka mēs varam ieviest kaut kādus ierobežojumus šādai datu meklēšanai un uzglabāšanai? Nu, piemēram, ja kādam pasažierim tiek paziņots, ka maksājot kaut kādu nodokļu un iekļūstot šādā uh, situācijā tiek samazināts terorismu risks, iespējams, viņi pieņems to. Ja mēs runājam par nopietnu noziedzību vai nopietniem smagiem noziegumiem, tad, uh, manuprāt, tas ir ļoti plašs jēdziens, plaša definīcija. Tālāk par informācijas vienībām. Kāda ir to loma? Vai tās tikai uzrauga datus, jeb tās dara ko vairāk? Vai tās piedalīsies arī juridiskajās un tiesvedības procedūrās? Mums ir jāskatās, kādā formā tieši tiek veidot šīs vienības dalību valstīs. Šeit vai mēs runājam par policijas vienībām, jeb par uh, tiesu sistēmas, justīcijas sistēmas vienībām. Kā būs ar datu aizsardzību šajās vienībās? Nekā praktiski tas pat, pat labam priekšlikumā netiek skaidrots. Ir nepieciešama skaidra informācija par to, kāda būs datu aizsardzības iestādes loma. Pagaidām šādas definīcijas šeit nav. Domāju, ka priekšlikums ir daudz vairāk un sīkāk vēl jāizstrādā. Šobrīd tajā nav nekāda, nekāda atsauču uz sodiem arī. Tie atrodas dalību valstu pārziņā un tādēļ iespējams radīsies liels atšķirības dalību valstu vidū. Šeit es runāju par tiem sodiem, kas būtu jāpiemēro tad, ja kāds pārkāpj robežas vai pārkāpj kaut kādus iestrādātos noteikumus. Manuprāt, kopumā priekšlikums izraisa ļoti lielas bažas, tas man ļoti satrauc, mums tas ir rūpīgi jāpārdomā, jānodrošina tas, lai tas, ko mēs šeit domājam kā aizsardzības mehānismus, nekļūst par kaut kādiem kaitējošiem mehānismiem ir nepieciešami visi ierobežojušie pasākumi, tāpat arī aptvērumu definīcija, ir nepieciešams skaidri noteikt laiku, kādu var uzglabāt pasažieru datus. Tas viss ir ļoti rūpīgi jāizanalizē, tikai tad varēsim vienoties par to. Lies paldies, De Grandes Paskala kungs, lūdzu, nākamais runātājs. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Transporta komitejā arī tiek izskatīts šis jautājums šobrīd. Jo transporta komiteja raksta atzinumu. Es esmu viens no ēnu referentiem atzinumu tapšanā. Un tāpēc es labprāt dalītos savās pārdomās par šo tēmu. Lībe un transporta komitejās uh, bieži vien tiek panākt vienošanās par to, kādas ir šo komiteju attiecīgās pilnvaras, taču ir bijuši gadījumi, kad mēs strīdamies par to. Man nav nekāda problēma ar to, kā tika noteikta atbildīgā komiteja un komitejas, kas raksta atzinums šoreiz. Manuprāt, šis jautājums attiecas tieši uz cilvēku pamat brīvībām un tiesībām. Tādēļ es domāju, ka ir diezgan pareizi, ka atbildīgā komiteja ir Lībe komiteja. Eh, skaidrs, ka eh, šajā te jautājumā mm, runa ir par pamatbrīvībām. Atsevišķi kolēģi šeit it kā apšaubīja nepieciešamību šādus paņēmienus izmantot, proti ieviest pasažieru datu reģistru. Eh, daži runātāji teica, ka Eiropas komisijas priekšlikums nav pietiekami drosmīgs. Es negribētu tam piekrist. Es uzskatu, ka Eiropas komisija ir bijusi ļoti drosmīga. Domāju, ka ir ļoti svarīgi garantēt proporcionalitāti, kā to norādīja jau daži kolēģi. Proporcionalitāti starp to mērķi, ko mēs vēlamies panākt, proti cīņu apkarot eh, nopietnus noziegumus un teroristu darbību, un instrumentiem, kas tiek izmantot šī mērķa sasniegšanai. Domāju, ka ja mēs palīdzēsim komisijai šo līdzsvaru panākt, tad tas būs liels ieguldījums. Ja līdzsvars netiks panākts, tad vienkārši nebūsim paveikuši savu uzdevumu. Man šķiet, ka šī komiteja ir piemērotākā atbildīgā komiteja. Terorisma apkarošanā vienmēr ir daudz delikātu jautājumu. Viens no tiem šī it kā dikotomija, it kā izvēle starp cilvēku brīvību un viņa aizsargāšanu. Domāju, ka mums ir jāspēj izmantot visi demokrātiskie līdzekļi, lai apkarotu terorismu draudus. Jārod veids, kā izmantot šī instrumenta, nepat laikā neaizejot pārāk tālu, nepārspīlējot. Iespējams, ka atsevišķas politiskās grupas varētu izdo, varētu iedomāties, ka šis paņēmiens ir pārspīlēts, tas apkaros tā saukto terorismu noziegumu, bet tas nav pārāk precīzi definēts kā noziegums, šie te nopietnie smagie noziegumi. Un tomēr es nedomāju, ka mēs drīkstētu pieļaut tādu kļūdu, ka mēs kritizētu komisijas darbību šajā jomā. Šeit tiešām ir nepieciešams regulējums. Mm, cīņai pret terorismu ir steidzami nepieciešami darboties spējīgi instrumenti. Mums ir jāspēj aizsargāt mūsu demokrātiskā sabiedrība no terorismu draudiem kā demokrātiskām sabiedrībām mums ir jāvada šī cīņa, tanīpat laikā aizstāvot personu brīvību. Tā tad ir nepieciešams šis līdzsvars starp aizsardzību un brīvību pieļaušanu. Triecienam, ko mēs sniedzam teroristiem, ir jābūt izšķirošam. Kri, kri, teroristu darbība aizvien vairāk pieaug. Domāju, ka esam uz pareizā ceļa nākot klējā ar šo priekšlikumu. Jāskatās, kādi būs grozījumi, ko kolēģi iesniegt tos grozījumus, ko nevaram iesniegt transporta komitejā, mēs iesniegsim šeit. Es šeit darbojos tikai kā aizvietotājs, taču būtu ļoti priecīgs, ja varētu runāt ar atbildīgajiem deputātiem. Domāju, ka mums ir jāiesaistās mierīgā dialoga procesā, kur galvenais mērķis ir ie, ieviest līdzsvaru starp nepieciešamība aizstāvēt cilvēku brīvības, bet tāpat laikā efektīvi apkarot terorismu. Demokrātija nozīmē, ka dalību valstīm ir viņu rīcībā visi tie ieroči, kas palīdz viņiem tos aizsargāt. Paldies! Es redzu, ka viedokļi ir, viedokļi ir varētu teikt, pretrunīgi, un ir arī pamat jautājumi par proporcionalitāti un par to, vai vispār ir nepieciešams šād, šāds priekšlikums. Tagad gribētu aicināt izteikties Eiropas komisiju, kādas ir tās domas par šiem jautājumiem, un ja padomu vēlas izteikties, tad arī padomu aicināšu izteikties, un pēc tam referentu Kirkov kungu. Lūdzu, komisijas priekšsēdētāji. Paldies, kom, priekšsēdētājs kundze. Gribētu atbildēt uz dažiem no jautājumiem, kas šeit izskanēja, un uz dažiem no komentāriem. Padomes juridiskā dienesta nostāja ir šāda. Mums šķiet, ka šīs priekšlikums ir tāds, ir drīzāk nekā, ir tāds kā pats normatīvais priekšlikums un nevis juridiskais priekšlikums. Nu, un tomēr mēs pret to izturamies un apspriežam to kā alternatīvo juridisko priekšlikumu. Padoms juridiskais dienests nāk klajā ar pievilcīgu ideju par konkrētiem lidojumiem, uz kuriem vajadzētu attiecināt šo uh, pasažieru datu reģistra sistēmu. Tie būtu tā saucamie bīstamie uh, lidojumi un bīstamo grupu apkarošana, bet mēs nedomājam, ka tas varētu tā darboties. Uh, kādēļ mums ir datu aizsardzības noteikumi, un tādēļ cilvēkiem ir tiesības zināt, kuri ir mērķa pārlidojumi. Ja šie cilvēki, par kuriem mēs runājam, ir noziedznieki vai potenciālie noziedznieki, tad viņi ļoti ātri var izvairīties no šiem te mm, lidojumiem, kas tiek pastiprināti pētīt, izvēloties citus pārlidojumus. Tātad šī metode mums nedara. Varbūt tas to var, varētu uzskatīt par tādu kā divkosību, ka šo sistēmu mēs pielāgot gandrīz vai visiem uh, pārlidojumiem, jo visi pārlidojumi ir potenciālās alternatīvas patiesi bīstamajiem pārlidojumiem. Bet tad radīsies iespējas, ka mēs daudz ko daram, lai stiprinātu drošību, taču noziedznieki vai potenciālie noziedznieki varētu ļoti viegli izvairīties no kontrolēm, ja mēs kontrolētu tikai izlases veidā atsevišķus pārlidojumus. Par izmaksām. kopējais izmaksu apjoms var likties ļoti milzīgs, taču mums atkal un atkal ir jāsaka, ka runa ir par 0,10 eiro centiem uz vienu biļeti diviem lidojumu segmentiem. Es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā varētu neļaut Eiropas ekonomikai izkļūt no krīzes tuvākajo, tuvāko gadu laikā. Treškārt par datu drošību. Pieņēmu zināšanai komentārus, ko izteica baronēs Latforda, gribētu apliecināt, ka mēs uzskatām, ka mūsu noteikumi par datu drošību šajā eh, PDR direktīvas priekšlikumā ir spēcīgāki nekā tie, kas iekļauti sadarbības noliegumā ar Austrāliju. Taču eh, esam ar mieru arī stiprināt vēl šos noteikumus. Mēs gan, kā jau teicu, uzskatām, ka šie noteikumi ir stingrāk nekā tie noteikumi, kas ir iekļauti sadarbības nolikumā ar Austrāliju. Tālāk jautājumā par tendenci izvērtēšanu. Un par to, ka nevajadzētu saglabāt datus, kas norāda uz kādu cilvēku kā potenciālu aizdomās turamo, jo viņš ir sēdējis blakus kādam noziedzniekam vai izmantojis to pašu ceļojuma aģentūru, ko kāds likuma pārkāpēs. Mēs uh, instinktīvi jums piekrītam. Jums iespējams ir taisnība, ka šādus datus vajadzētu tūdaļ pat vai ļoti īsā laikā dzēst un neuzglabāt. Šādi te uh, nejauši vai nepareizi pozitīvie rezultāti policijā tiek izskausti pamazām. Jūsu teikto mēs izprotam un saprotam, ka tās ir jāņem vērā kā apsvērums. Un visbeidzot, pieņēmām zināšanai arī to, ko teica Romero kundze. Mēs uzskatām, ka atzinumā ir pietiekams atsaucis uz datu aizsardzības iestādēm un uz sodiem. Labprāt paskaidrot viņai šos aspektus detalizētāk, parādot, kas priekšlikumā jau pastāv, lai viņai nerastos vēl tālākās šaubas. Paldies! Es dzirdēju, ka daži deputāti gribēja izteikties jūsu runātā laikā. Es skatos, ka Kirkopkungs. Jā, priekšsarētāji. Šodien mēs diskutējam par manu ziņojumu, un šis ziņojums vēl nav tapis, bet visi jau nāk, nonāk pie secinājuma, ka ziņojuma būs tīrsas paskas komisijas priekšlikumā. Tad es uh, varu teikt, ka tas nav tās. Esmu referents. Uh, Referents tagad rakstīs ziņojumu, un es atnācu šeit, lai pastāstītu par to, ko es plānoju darīt. Bet tagad es dzirdu komentārus par to, ko es teicu, sagatavojot ziņojumu. Manuprāt, tas ir tas būtiskākais. Es komentēju darbu, ko es tagad daru, jūs varat komentēt to, ko es teicu, un Vajadzības gadījumā mēs varam diskutēt atsevišķi ar komisiju, bet ne jau šodien. Mums par to ir jādiskutē. Komisijas ziņojums ir tapis pirms kādu laika, un esam jau pārzējušies uz priekšu, tāpēc būtu ļoti gandarīts, ja mēs varētu diskutēt par to, par ko bija paredzēts diskutēt. Labi. Labi. Mums informācija ir, mums būs ziņojums sagatavots, tad varēsim turpināt diskutēt, un visi attiecīgi varēs iesniegt savus grozījumus. Jā, nu var jau tagad konstatēt, ka ziņojuma rakstīšana nebūs viegls pasākums, jo tik dažādi viedokļi ir izskanējuši. Nu, šobrīd, manuprāt, mēs varam darīt tikai to, ka uzklausīt komisijas teikto, uzklausīt Kirkopu kunga teikto, viņš mums sniedz informāciju par to, kā viņš plāno rakstīt ziņojumu. Tas arī būtu viss šodien diskutējams. Ā, vēl padomu grib runāt. Priekšsēdētāji, es arī vēl neesmu izteicies. Man vēl ir daži komentāri, bet padoma gribēja teikt. Padoma no sākuma vispār atteicās izteikties, bet tagad izskatās, ka viņi mainīšu savu viedokli. Padomu. Paldies priekšsēdētē. Kirkopkungs pieminē vienu aspektu, un es varu komentēt viņa teikto. Es varu pateikt, ka diezgan bieži mēs pamanām tādus pārpratumus attiecībā uz šo instrumentu, un es saprotu, kādēļ tā ir. Esmu, protams, ļoti gandarīts, ka Kerkop kungs plāno sadarboties ar Eiropas parlamenta deputātiem tā, lai varētu ar ļoti praktiskiem piemēriem, ko viņi noteikti sniegs, un būs informācija arī no tām personām, kas gal galā būs atbildīgi par pasažieru datu reģistra darbību. Esmu runājis ar šādām personām un redzēju arī, kā apvienotā karaliste veido šobrīd šādu sistēmu un bija diezgan pārsteigts par to, cik strikti ir noteikumi. Un par to arī uh, Uh, ka iespēja nepreizi izmantot šo sistēmu, ka šī iespēja ir samazināta līdz minimumam. Viens no deputātiem pieminēja drošības aspektus un ka ir jābūt paziņojumiem par drošības režīmu pārkāpumiem, tam mēs noteikti pievērsīsim uzmanību arī šiem jautājumiem, kad diskutēsim, un es varu pilnībā piekrist komisijas teiktajiem, ka mēs noteikti nālamies uh, iet daudz tālāk uh, nekā uh, Um, nolīgumā ar Austrāliju, respektīvi datu aizsardzības noteikumiem jābūt ļoti striktiem. Atgriežos arī pie tā, ko teica padoms sirdiskais dienas. Es, protams, neplānoju interpretēt viņa atzinumu, bet pēc būtības viņa teica, ka dalību valstu viedoklis, kas tika pausts darba grupā, bija šāds, ka padoms juridiskais dienests teica, ka būtu nepieciešams pilnībā izmantot citus instrumentus un kā ar to pietiktu, un savukārt diskusijas procesā mēs redzējām kaut ko citu. Mēs varējām redzēt, ka mēs nevarētu izmantot pasažieru datu reģistra instrumentu pilnībā un efektīvi, ja mēs uh, lietotu tikai citus instrumentus, nevis uh, sadarbības instrumentus saistībā ar uh, tiesībā aizsardzības organizācijām. Un šeit jūs noteikti varat pamanīt, ka komisijas priekšlikums, protams, ir pamatots, un esmu ļoti gandrīz, ka referents runā tieši par drošības aspektiem. Kirkopkungs, vai jums būtu komentāri? Jā, priekšsēdētāji. Ļoti atvainojiet, ka man vajadzēja izteikties arī pirms brīža, bet es gribēju vienkārši izvairīties no pārpratumiem. Tas, ka šobrīd mēģinu darīt, un esmu arī, protams, ļoti pateicīgs mm, par kolēģi teikto, izteikušies arī kolēģi no transporta komitejas, no citām komitejām. Šobrīd es izskatu komisijas priekšlikumu, lieku to informācijas apmaiņas pro procesā, kas jau notiek divpusējā līmenī un skatos uz dažādu veidu nolīgumiem, kas ir saistīti ar pasažieru datu izmantošanu, un šie nolīgumi ir noslēgti. Tika pieminēts jau līgums starp Eiropas Savienību un Austrāliju. Mēs ļoti rūpīgi šajā nolīgumā mēģinājām aizsargāt personu datus. Un mērķis gal galā panākt vienošanos, manā priekšlikumā, kas taps manā ziņojumā, un tas ir mans darbs šobrīd. Esmu ļoti pateicīgs par jūsu komentāriem un ceru, ka diskutējot par šiem jautājumiem, kolēģi varētu vispirms izlasīt vēlreiz komisijas priekšlikumu, vēlreiz pārlasīt Eiropas Savienības un, komisiju, un Austrālijas noliegumu, un tad ņemot vērā arī viņu pieredzi un viņu zināšanu šajā jautājumā, tad mēs varētu panākt labu kopīgu rezultātu. Tad, manuprāt, nekas īpaši gal galā nenotiks, ja mēs to nedarīsim, jo, ja Eiropas Savienība gribētu izveidot uh, atbildīgu attieksmi pret tās iedzīvotāju datu aizsardzība, kas būtu pietiekami koordinēts un pietiekami veiksmīgs, tad mums nebūtu nepieciešams arī slēgt atsevišķus nolīgumus par personas, pasažieru datu aizsardzību. Vēlos pateikt prezident, pateikties prezidentūrai. Viņi šajā darbā ir iesaistījušies ļoti pat pozitīvi. Nu, izskatās, ka viņi Ņemot vērā mūsu darba grafiku, viņi nevarēs lepoties ar uh, labiem rezultātiem. Tajā brīdī jau būs cita prezidentūra, bet, manuprāt, viņu attieksme ir ļoti laba. Jūs tagad jau varētu dzirdēt, ka starp komisiju un padomu ir diezgan nopietna viedokļa atšķirība, tīpaši jautājumi par intra, par Eiropas Savienības iekšējiem pārlidojumiem. Tad vēl bija jautājums par izmaksām. Es nevaru akceptēt to, kas tika pateikts par izmaksām. Varu pateikt, ka runājot par iedzīvotāju drošību, tad es varu teikt, ka individuāls izmaksas pavisam nelielas. Mani drīzāk interesē iespēja aizsargāt cilvēku dzīvības. Bet te pašā laikā jaņem vērā, protams, ka cilvēkiem ir privātuma tiesības un personas datu aizsardzības tiesības. Tātad es strādāšu pie visiem šiem aspektiem. Vairāk kolēģi tagad ir izteikušies diezgan kritiski, un vismaz es ceru, ka viņi drīzāk kritizēšu komisiju nekā mani. Tad varbūt gal galā varēsim vienoties Eiropas parlamenta iekšienē un centīšos darīt visu, lai ēnu referenti būtu pilnībā iesaistīti diskusijā un gal galā varēsim panākt ļoti pozitīvu risinājumu. Lielas paldies! Šodien viss ir izskatīts un ziņojumu noteikti saņemsim, un tad varēsim attiecīgi diskutēt par ziņojumu saturu. Ja nekāda cita jautājuma šobrīd nav, tad sniegšu jums informāciju par to, ka ir paredzēta Lībe uzklausīšana attiecībā par Eiropas Savienības pamatiesību hartu divus gadus pēc uh, Lisabonas līgumu, tas notiks 10. novembrī, un pēc tam 23. novembrī mums būs kārtējas sanāksme, nu, un tiekamies pavisam drīz.